Sāksim ar vienošanos par klīniskiem izmēģinājumiem. Astotais gadu kārtības punkts - elektroniski. Vai visiem ir uh, balsošanas kartītes? Genau, deswegen. Ja, aufmachen, bitte.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 neviens neaturs, neviens nebalso pret. Ziņojums apstiprināts. Turpinam. Devītais darba kārtības punkts. Belie ziņojums. Belie kundze vēlas paziņojums sniegt. Eh, būtu ļoti jauki, ja referenta būtu klāt. Dann würde ich sagen, dass wir Tabak. Nu, tā tad varbūt vispirms ņemsim darbkārtības punktu par tabaku, ja kolēģi vēl nav ieradusies. Un tas tad būtu desmitais darbkārtības punkts - tabaka. Arī šajā gadījumā mums ir jāapstiprina trialogs sarunu rezultāti. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam ECR grupai ir viena par daudz balsojumā. ECR jums viena par daudz. Vai jūs nevarētu vienoties, lūdzu? ECR? Jums ir viens, vien, ar vienu deputātu par daudz, kas piedalās balsojumā. Müssen wir hier mich Elektroniker kommen lassen oder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 Wir müssen die Abstimmmaschine von Beschäftigungs. Mums ir jāveic pārprogrammēšana balsošanas iekārtai no eh, nodarbinātības komitejas uz pīts komiteju. Tādēļ es kļūdījos. Eh, ja tā būtu bijusi nodarbinātības komiteja, tad būtu bijis viens pa daudz, bet mēs taču esam vidas komiteja. Tagad tikai vēl ir kaut kā jāpiemāna uh, dators. Oh, wir sind jetzt hier in vier... Mēs esam 4Q2 zālē, um, strādājam vidas komitejas režīmā. Nu tad, Belie kundze, turpināsim parastā secībā darba kārtība. Belie kundze, jums bija paziņojums pareizi, vai mēs varam balsot uzreiz? Lūdzu, Belie kundze. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšstādātāj kungs. Vienu minūti. Runājot par balsojumu par šo ziņām, darbie kolēģi, sarunas bija sarežģīts, ļoti sarežģīts. Es domāju, ka nemaldīgi var sacīt, ka vairākas dalībvalstis nebija par kopienas pieju un jaunu regulējumu bioloģiskās daudzveidzības jomā, ar ko nodarbojas šis regulas projekts. Eiropas komisēja aizkavējās ar savu iesaisti Lietuvas prezidentūrai, bija īpaši ignorējoša attieksme pret Eiropas parlamentu nostāju. Taču šo sarunu rezultāts, kaut arī ir mazāk ambicios nekā es būtu gribējusi, ņemot vērā 2013. gada jūlijā pieņemto mūsu parlamentu nostāju. Mēs tomēr šodien varam balsot par regulu, kas mums un Eiropas Savienībai jau ļaus ratificēt Nāgojas protokolu un piedalīties nākošajā ANO konferencē. E, Dienvidkoreja šī gada beigās par bioloģisko daudzveidību. Mēs uzņemamies saistības, ka Eiropas Savienība apkaros Eh, nozīmes par bioloģisko daudzveidību. Pateicos visiem referentiem par viņas sadarbību un atgādina Eiropas komisija, ka mēs eh, sekosim, lai 17. Mm, Nagojas eh, protokola punkts tiktu izpildīts, un tas atbilst mūsu priekšlikumu septītiem punktam. Paldies! Paldies, līdz ar to balsosim elektroniski, sākam balsot, vai visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts ar 51 balstu trim atturoties. Nākamais darba kārtības punkts ir desmitais. Arī tagad uzreiz varam ķerties pie balsošanas. Kris Dēvis vēlas ko sacīt, lūdzu. Jā, es gribētu teikt, ka trialogu rezultāts bija tiešām izcēl labs, un man šķiet, ka saruna vedēji ir paveikuši ļoti veiksmīgu darbu. Tajā pat laikā 18. pāns, kur iet runa par elektroniskajām cigaretēm, tika pilnībā pārrakstīts saruna procesā. Un man šķiet, ka joprojām ir zinām neskaidrība un precizitātes trūkums pašā tekstā. Tas, protams, nav pārsteidzoši, ņemot vērā tos apstākļus, kādā teksts tika gatavots. Es domāju, ka es ceru, ka mēs saņemsim no komisijas arī skaidrojumu pirms balsojuma plenārsēdē. Paldies! Jā. Paldies, Kris Deivis, jūs pieminējāt komisiju. Un varam arī tagad balsot. Vai visi ir paņēmuši balsošanas kartīti? Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Trialoga rezultāts atstiprināts ar 49 balsīm pār, pret 7, 4 atturas. Apsveicam Lindu McEvenu. Turpinām ar astoto darbkārtības punktu. Eh, mēs šodien diskutējam À, 8, 11. saka priekšsēdus. 11. darba kārtības punkts. Balsosim elektroniski. Iebildums. Tātad 11. darba kārtības punkts. Vai visi ir nobalsojuši? Abstimmung ist S und D. S un D grupai ir ar vienu deputātu par daudz. So, haben alle abgestimmt? Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 30 24 balsojot par, 21 pret, 3 atroties, iebildums apstiprināts. Pirmajā februāra plenārs sēdē mēs tad varēsim par to veikt debats plenāra sēdē un balsot plenāra sēdē. Turpinām ar Bertas stāsta ziņojumu. Sākam ar desmito grozījumu par. pret, atturas, pieņemts. Pirmais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 50. par, pret, atturas, pieņemts. 51. par, pret, atturas, noraidīts.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 par pret atturs pieņemts. Turpinām ar 69. grozījumu. Motiskais grozījums tur ir arī piektajā eh, balsošanas sarakstā eh, lapusē manā eh, sarakstā. 69. ar mutisko labojumu. Visi atradām? Kas ir par? Pret. Atturs noraidīts. Turpinām ar 21. Nākamajā lapusē, sestajā par, pret, atturs pieņemts, 22. par, pret, atturs pieņemts, 23. par, pret, atturs pieņemts. Turpinām ar 24. Ar mutisko grozījumu par, pret, atturs pieņemts. Ceturtais kompromiss par, pret, atturs pieņemts. Turpinām ar 26. par, pret,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 pret, atturs pieņemts 12. par, pret, atturs pieņemts 30. par, pret, atturs pieņemts 88. par, pret, atturs pieņemts 89. par, pret, atturs pieņemts 90. par, pret, atturas noraidīts. Pirmais par, pret, atturas pieņemts. Otrais par, pret, atturas pieņemts. 35. par, pret, atturas pieņemts. Trīsdesmit četru otrā daļa. Par pret atturs pieņemts. Trešais grozījums un 37. kopā par pret atturs pieņemts. Ceturtais grozījums par pret atturs pieņemts. Piektais par pret atturs pieņemts. 38 ar mutisko grozījumu par pret atturs pieņemts. 39. divās daļās. Pirmā daļa par pret atturs pieņemta. Otrā daļa par pret atturs. Nevaram skaidri saprast. Pārbaudam. 39. izgrozījums otrā daļa elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts neapšaubām. 41. par. Pret. Atturs noraidīts. 42 par. Pret. Atturs pieņemts. 43 par. Pret. Atturs pieņemts. Sestais par, pret, atturs, pieņemts. 44 par, pret, atturs, noraidīts. 45 par, pret, atturs, pieņemts. Turpinot 46 par, pret atturas noraidīts. Apvienotais grozījums 3 par pret atturas pieņemts. Galbalsojums elektroniski sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam. EPP uh, ir viena ar vienu balsotāju pa daudz. Tagad viss kārtībā, beidzam balsot. 59 pār 6 pret, neaturs neviens. Otrais balsojums elektroniski, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 54 pret 5 pieņemts. Tagad jautāšu referentam, Bārta Stāsam. Vai viņš vēlas saņemt mandātu? Paldies priekšsēd, paldies ar visiem kolēģiem, ar kuriem es varēju kopā strādāt, ēnu referentiem, bet arī visiem kolēģiem, kuri balsojumā referentu un ēnu referentu nostāja atbalstīja. Un es gribētu lūgt mandātu sarunām ar padomu, lai mēs varētu sākt trialogu. Un, ja iespējams, līdz sasaukuma beigām pabeigt par mandātu. Tātad mums ir vajadzīgs 36 balss par, lai būtu mandāts apstiprināts. Balsojam elektroniski, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Vēl trīs nav nobalsojuši. Kas nav nobalsojis? Beidzam balsot. 60 par, 6 pret, neviens neaturas. Sirsnīgi sveicam, Bārts Tās, un lai veids sarunās. Tagad turpinām ar uh, dzīvnieku labturību, dzīvnieku veselību.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 Nav skaidrs. Elektronis pārbaudījums 30. grozījums. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Apvienotais numur 7 par. Pret. Pārbaudīsim elektroniski. Apvienotais 7. grozījums elektroniski. Sākam balsot, vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. apvienotā, nē, 43. otrā daļa mums vēl jābalso. Par. Pret. Atvars pieņemts. Turpinām ar apvienoto numur 4 par. Apvienotais 4. Nākamā lapusē. Par. Pret. Atvers pieņemts. 45. par. Pret. Atvers pieņemts. 46. par. Pret. Atvers pieņemts. Apvienotais numur 2 par. Pret. Atturs pieņemts. 47 par. Pret. Atturs nav skaidrs. Pārbaudam elektrons 47. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts ar nelielu vairāk. 48 pār. Pret atturs. To pašu vairākumu laikam norādīts. Tomēr labāk pārbaudām neaturas 48. vai viss nobalsojuši. Beidzam balsojumu. Apstiprināts. 236 par. Pret. Atvars pieņemts. 237 par. Pret. Atvars pieņemts. 239 par. Pret. Atturs pieņemts. 51 par. Pret. Atturs pieņemts. 240 par. Pret. Atturs pieņemts. 241 par. Pret. Atturs pieņemts. 242 par. Pret pret atturs pieņemts 243 par, pret atturs pieņemts 244 par, pret atturs pieņemts 245 par, pret atturs pieņemts 246 par, pret atturs pārvodam 246 elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Es un Dievi vienam pa, ar vienu pa daudz. Tagad viss kārtībā. Noraidīts. 247 pār. Pret. Āturs noraidīts. 248 pār. Pret. Āturs pieņemts. 249 pār. Pret. Āturs pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturs pieņemts. 250 par pret nav skaidrs pārbaudām. 250 elektronis sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 45. Ne, 54. par Eh, atvainojiet, atkrīt, saka priekšsēdz. Pa 59. blokā un 60. un 64. arī dzen par, pret, atturs pieņemts. Turpinam ar apvienoto grozījumu numuru. Nē, 61. otrā daļa. Par pret. Nevar īsti saprast. Balsosim elektroniski. 61. otrā daļa. Elektroniskā pārbauda. Viss nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. Apvienotais grozījums 6 par. Pret. Atturs nav skaidrs nav skaidru vairām. Elektrons pārmaiņas sakam, sastais apvienotais. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Divsimt piecdesmit četri par blokā. 254, 5, 5, 5, 6 par, pret, atturs noraidīts. Vēlamies pārbaudīt. Labi, 254 līdz 256. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 257 par. Pret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 pret atturs pieņemts 81. 82. kopā blokā par pret atturs nevar īsti saprast. 81 un 82 elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Turpinam 263, 263. pārt pret atturas pieņemts. 84, 85 blokā par pret atturas nevar saprast, pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. 84, 85 vai visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Blokā par 86 līdz 90 par pret atturs pieņemts. 89 par, pret, atturs pieņemts. 265 par, pret, atturs pieņemts. 266 par, pret, atturs pieņemts. 267 par, pret, atturs pieņemts. 268 par, pret, atturas pieņemts 91 par, pret, pret, atturas pieņemts 269 par, pret, atturas noraidīts 92 par, pret, 268 bija pieņemts. Pieņemts. Vai mēs varam pārbaudīt? 268. Pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. Mīļais Kārls Šļūter Tur bija vairāk zaļo nekā sarkano apstiprināts. 92 par pret atturs pieņemts 93 par pret atturs pieņemts 94 par pret atturs nav skaidrs pārbaudam 94 elektronis sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts 95 par pret atturas. Pārbaudām elektroniski, nevar saprast. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts skaidri. 96. par pret atturs pieņemts 97 par, pret, atturs pieņemts 270 par, pret, atturs pieņemts 98 par, pret, atturs nevar saprast. 98 elektronis pārbaudam. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot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 pret atturas nevar saprast. Pārbaudam elektronās 101. Viss nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 102. Pār. Pret. Atturs pieņemts. 103. Pār. Pret. Atturs pieņemts. 104. Pār. Pret atturs pieņemts 105 par, pret atturs. Nevar saprast, pārbaudām 105 elektroniski. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts 108 par, pret atturs pieņemts 275 par, pret atturs pieņemts 275. 110 par, pret, atturs pieņemts. 276 par, pret, atturs pieņemts. 111, 12 un 13 blokā par, pret, atturs pieņemts. 114 par, pret, atturs pieņemts. 116 par, 115 jābalso. Labi, 115. par. 115. par. Pret. Atos pieņemts 116. par. Pret. Atos pieņemts 117. par. Pret. Atos pieņemts 118. par. Pret. Atos pieņemts 119. par pret autors pieņemts 120 pār pret autors noraidīts. 277 pār pret autors noraidīts. 121 pār pret autors noraidīts. 121. atkrīt, to nemaz nebija jābalso. Kas ir nākamais? Turpinam 124. un 125. blokā par, pret, atturas pieņemts. 126 par, pret, atturas pieņemts. 281 par,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 Pārbaudam. 133. elektroniski sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 134. par. Pret. Aturs. Pieņemts. 135. par. Pret. Aturs. Pieņemts.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 atturas noraidīts. Pārbaudam elektrons, 288 elektrons pārbaudam. Sākam balsot, vai visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Turpinam ar 291 pār pret atturs pieņemts 292 par pret atturs pieņemts 293 par, pret atturs pieņemts 294 par, pret atturs pieņemts 295 par, pret atturs pieņemts 296 par, pret nav skaidrs. Pa 296 elektroniski. Sākam. Vai viss nav balsojuši? Beidzam balsot. Es un Dievu viena pa daudz. Beidzam balsot. Noraidīts. 297 pār. Pret. Atturs. Noraidīts. 298 pār. Pret. Atturs. Noraidīts. 299 pār pret atturas noraidīts 300 par, pret atturas noraidīts 301 par, pret atturas noraidīts 302 par, pret atturas noraidīts pieņemts, atvainojiet, pieņemts 302. Labi, ka ir labi vicepriekšējuši. 303 par, pret, atturs noraidīts, 304 par, pret, atturs noraidīts. Bet pārbaudam, 304 elektroniski. Vai viss nobalsojuši? 304 elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 305 par pret atturas noraidīts. 309 par pret atturas nevar saprast. 309 elektroniski. Viss nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 310 par pret atturas noraidīts. 311 par pret atturas pieņemts. 142 par pret atturas nevar saprast. 142 elektroniski. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot pieņemts 143 par, pret atturas pieņemts 144 par, pret atturas pieņemts 312 par, pret atturas pieņemts 313, 14 blokā par, pret atturas pieņemts 315 par, pret atturas pieņemts 316 par, pret atturas pieņemts 146 pār, pret atturas pieņemts 317 pār, pret atturas noraidīts 147. Kā piebilde par pret atturas piepiens 318 pār atkrīt. 319 par, pret, atturas noraidīts, 148 par, pret, atturas pieņemts, 149 par, pret, atturas pieņemts, 150 par, pret, atturas noraidīts, 151 par, pret, atturas pieņemts, 152 par, pret atturs pieņemts, 320 par, pret atturs pieņemts, 153 par, pret atturs pieņemts, 321 par, pret atturs nevar saprast, 321 elektroniski, sākam balsot, visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. 154 pār, pret, atturas, pieņemts. 323 pār, pret, atturas, noraidīts. 324 pār, pret, atturas, pieņemts. 155 atkrīt.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 atturs pieņemts. 331 par, pret, atturas noraidīts. 332 par, pret, atturas noraidīts. 333 par, pret, atturas pieņemts. Turpinām ar 344. Nākamā lapusē par. Pret. Atturs pieņemts. Lai gan īstenībā nevar saprast. Sākam balsot pārbaudi. Viss nobalsojuši. 344. Būs plašs vairākums pret nulli. 53 pār 12 pret pieņemts. 160. par, pret, atturs pieņemts, 161 par, pret, atturs pieņemts, 351 par, pret, atturs noraidīts, 352 par, pret, atturs noraidīts, 353 par, pret, atturs noraidīts, 354 par, pret, atturas noraidīts. 162 pār, pret, atturas pieņemts, 355 pār, pret, atturas pieņemts, 356 pār, pret, atturas pieņemts, 163 pār, pret, atturas pieņemts, 357 pār, pret, atturas pieņemts, 164 pār, pret, atturas pieņemts 165 pār, pret, atturas pieņemts. Pārbaudam 165 elektroniski sākam. Viss nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts 358 par, pret 358 par, pret, atturas pieņemts 359 par, pret, atturas noraidīts 166 par, pret, atturas pieņemts 167 par, pret, atturas pieņemts 361 par, pret, atturas noraidīts 360 par, pret, atturas noraidīts 362 par, pret, atturas pieņemts 168 par, pret, atturas pieņemts 369 par, pret, atturas pieņemts 370 par, pret, atturas pieņemts atturas noraidīts 371 pār, pret atturas pieņemts 372 pār, pret atturas pieņemts 373 pār, pret atturas pieņemts 374 pār, čet, eh, pret atturas noraidīts 375 pār, pret atturas pieņemts 376 pār, pret atturas pieņemts 377 par, pret atturas noraidīts 378 par, pret atturas noraidīts 379 par, pret atturas noraidīts 380 par, pret atturas pieņemts 172 par, pret atturas atturas pieņems. 173 pār, pret, atturas nevar saprast. 173 elektroniski pārbaudam, sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. Nu, 381 par, es biju pasteidzies pa, pri, uz priekšu. Tātad 173. elektroniski balsojam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un nu, tāpat vien. 381 par. Pret. Atturs noraidīts. 174 pār, pret, atturas, pieņemts. 382 pār, pret, atturas, noraidīts. 175 pār, pret, atturas, pieņemts. 176 pār, pret, atturas, pieņemts. 383 pār, pret, pret atturas noraidīts 384 par pret atturas nevar saprast 384 elektronas pārbaudam beidzam balsot pieņemts 385 par pret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 pret atturs nevar saprast. 179. pārbaudam elektronas. Sākam balsot. Vai, vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 180. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 388 par. Pret. Atturas nevar saprast. Pārbaudam elektroniski. 388. sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 184 pār. Pret. Atturas pieņemts. Pirmais kompromiss par. Pret. Atturas pieņemts. 185 par pret atturas pieņemts. 189 par pret atturas nevar saprast. Pārbaudam elektroniski. 189 elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. atkrīt. Nu, tad vēl te balsojām. Pagaidiet, saka priekšsēdz. Atkrīt. 189. atkrīt. Nebija nemaz par to jābalso. 192 par. Pret. Atturas pieņemts. 193 par pret atturas pieņemts, 2 pār pret atturas pieņemts, 194 pār pret atturas noraidīts, 3 pār pret atturas pieņemts, 195 pār pret atturas noraidīts.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 atturas pieņemts. 199 par, pret, atturas pieņemts. 8 par, pret, atturas pieņemts. 200 par, pret, atturas pieņemts. 201 par, pret, atturas pieņemts. 202 par, pret, atturas. Nevar saprast. 202 pārbaudo elektroniski. Sākam balsot. Visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 10 par. Pret. Pieņemts. 203 par. Pret. Atturas pieņemts. 205, nē, 11 par, pret, atturas pieņemts, 13 par, pret, atturas pieņemts, 206 par, pret, atturas pieņemts. Četrpadsmit par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 atturas pieņemts 212 par, pret atturas pieņemts 213 par, pret atturas pieņemts 23 par, pret atturas pieņemts 25 par, pret atturas pieņemts 214 par, pret atturas pieņemts 26 par, pret atturas pieņemts 215 pār, pret atturas pieņemts 27 pār, pret atturas pieņemts 28 pār, pret atturas pieņemts 216 pār, pret atturas pieņemts 216 pār. Divdesmit deviņi pār, pret atturs noraidīts. 30. 30 atkrīt, saka priekšējais. 31 pār pret atturs pieņemts. Mutiskais grozījums 1. Attiecas uz 218 grozījumu. Pār. Pret. Atturs nevar saprast. Elektroniski pārbaudam. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši beidzam? Pieņemts. Trīsdesmit četri par pret Ārturas pieņemts.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 atturas pieņemts 222 par, pret atturas pieņemts 223 par, pret atturas pieņemts 224 par, pret atturas pieņemts. Mūtiskais grozījums 2 par, pret atturas pieņemts. Turpinam ar. 229 par, pret, atturas pieņemts. Un tagad elektronis balsojam par visu. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Līdz ar to ziņojums ir apstiprināts. Sirsnīgi. Sveicam Kartiku Liotāru.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 Nevar saprast. 84 elektroniski. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. E, trešais apvienotais pārpret. Atturis pieņemts. Otrais apvienotais par. Pret. Atturis pieņemts. Pirmais kompromiss par. Pret atturas pieņemts. 102 par pret atturas pieņemts. Ko, apvienotais 4 par pret atturas pieņemts. 19 par pret atturas. Nevar saprast. 19. elektronas pārbaudām sākam balsot. Viss nobalsojuši. Beidzam balsot.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 atturas pieņemts 112 par, pret atturas pieņemts 20 par, pret atturas pieņemts 21 par, pret atturas pieņemts 115 par, pret atturas norādīts 114 par, pret atturas pieņemts. 23 pār pret atturas pieņemts. Simt septiņpadsmit atkrīt. Simt astoņpadsmit pār pret atturas pieņemts. 119 par pret 119 vēlreiz par, pret, atturs noraidīts. 120 par, pārbaudam 119. Sākam balsot, vai viss nobalsojuši. Beidzam balsot. Skaidru un gaišu pieņemts. 120. par, pret, atturas elektroniski pārbaudam 120. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Arī ar to pašu vairākumu pieņemts. 25 par pret atturas pieņemts. Atkrīt, atkrīt, atkrīt. 31 par pret atturas pieņemts. 125 par Trīsdesmit otro vajag balsot. Trīsdesmit otrais grozījums par. Pret atturas pieņemts. Turpinam ar 125. pār, pret atturas pieņemts, 33 par, pret atturas pieņemts, 126. Nē, atvainojiet, 134 saka priekšsēdz par, 34 par, 34 pret atturas pieņemts. 35 par, pret, atturas pieņemts. 126 par, pret, atturas pieņemts. Blokā varam balsot no 130 līdz 39 par, pret, atturas noraidīts. Pārbaudam no 130. līdz 139. blokā, bet elektroniski. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 140. par pret atturas noraidīts 141 par pret atturas nevar saprast. 141. elektroniski pārbaudam, vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. 142 par, pret, atturas noraidīts. 143 atkrīt. 144 par, pret, atturas noraidīts. 145 par, pret atturas nevar saprast. 145. elektroniski pārbaudam, sākam balsot, vai viss nobalsojuši, gandrīz beidzam balsot, jo S un D ir viena deputāta pa daudz. S un D, lūdzu, skatieties, kas jums tur notiek. Paldies! Tagad viss kārtībā. Pieņemts.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 pret atturas pieņemts. 152 par pret atturas pieņemts. 45 par pret atturas tikai 10 kolēģi balsojuši. 45 eh, par pret Atturs noraidīts 155. Elektroniski, jo ir trīs viedokļi mums te. Elektroniski. Vai viss ir nobalsojuši? 45. elektroniski. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Labi, pieņemts.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 atturas noraidīts. 160 pār, pret, atturas pieņemts. 161 pār, pret, atturas pieņemts. 162 pār, pret, atturas noraidīts. 163 pār, pret, atturas pieņemts. 46 pār,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 pret, atturas pieņemts. 56 par, pret, atturas pieņemts. 58 par, pret, atturas pieņemts. 59 par, pret, atturas pieņemts. 60 par, pret, atturas pieņemts. 61 par, pret, atturas pieņemts. 173 par, pret. Nevar saprast. Elektroniski pārbaudam 173. grozījumu. Viss nobalsojuši. Beidzam balsot. 52 pār, 10 pret. 64. pār. Autors pieņems 65 pār, pret. Autors pieņems 174 pār pret atturs pieņemts 175 par, pret atturs pieņemts 176 par, pret atturs pieņemts 66 par, pret atturs pieņemts 1 par, pret atturs pieņemts 3 par, pret atturs pieņemts 75 par, pret atturs pieņemts 76 par, 76, 7 par pret, atturs pieņemts, 78 par, jāpārbauda. Vai tika pieņemts? 78 jābalso par, pret, atturs pieņemts, 79 par, pret, atturs pieņemts, 9 pirmā daļa, deviņi pirmā daļa. Par, pret, par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa, par, pret, atturas pieņemts, 81 par, pret, atturas pieņemts, un tad elektroniski balsojam par visu kopā, sākam balsot, vai visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. Sirsnīgi sveicam Rosī kunga. Labi, padarīts 58 pār, neviens pret. 6 atturās. Un tagad jūtas haugas ziņojumi budžeta izpildes apstiprināšana. Pēdējā budžeta izpildes apstiprināšana ar Jūtu Haugu, vismaz šajā parlamenta sasaukumā, mazliet žēl par to domājot. Sāksim ar pirmo grozījumu un otro pār, pret, atturs, noraidīts. 3 un 5 identiski pār, pret, atturs, noraidīts. 4 pār, pret, atturas noraidīts. 6 un 7 ar mutisko grozījumu divās daļās. Pār. Pret. E, pieņemts. 8 un 9. Pār. Pret. Atturas pieņemts. 10 un 11. Pār. Pret. Atturas noraidīts. 12 un 13 par, pret atturas noraidīts 14 par, pārbaudam 12 un 13 pārbaudam blokā elektroniski, vai visi ir nobalsojuši. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 39 pār, 25 pret pieņemts. 14 par pret atturas nevar saprast. 14 pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 16 dalītais balsojums. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas noraidīts. Pārbaudam otro daļu, 16. elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais atkrīt. 17 un 18 kopā, jo identiski grozījumi par, pret, atturas noraidīts. Galbalsojums. Elektroniski, protams, sākam balsot. Beidzam balsot. S un D ir viena pa daudz. Beidzam balsot. 56 par, 7 pret, nevienam neatturoties. Eh, Zāļa aģentūra. Pirmais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Divi un trīs identiski. Balsojam kopā par. Otrais un trešais kopā balsojam ar mutisku grozījumu. Zāļu aģentūra, Eiropas zāļu aģentūra. Item 16. Nochmal. Nein, nein, nein, wir müssen nochmal sagen. Item 16. Medizinagentur. Es ist, nein, wir sind hier richtig. Es ist Item 16. darba kārtības punkts Eiropas vidas aģentūra. So, wir werden es ja wohl die intellektuelle Leistung hinbekommen. Gan jau mums pietiks intelektuālā spēka. Eiropas zāļu aģentūra. Pirmais grozījums. Pār pret atturas pieņemts. 2 un 3 ar mutisko grozījumu. Pār pret atturas pieņemts. 4 pār pret atturas pieņemts. 5 pār pret atturas noraidīts. 6 un 7 ar mutisko grozījumu par, pret, atturas pieņemts, 8 un 9 ir identiski par, pret, atturas noraidīts. Elektroniskais gala balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 56 par, 5 pret, nevienam neaturoties. Sirsnīgi sveicam Jutu Haugu. Nākamā aģentūra. Somijas aģentūra. Vai visi zina, par ko ir runa? Ķīmijas aģentūra. Ar numerāciju ir laikam kaut kāds apjukums. Sekretariāts lūdz piedošanu. Runa ir par ķīmisko vielu aģentūru. Vai balsošanas sarakstā viss ir to atraduši? Sākam! Liels prieks. Pirmais grozījums par. Pret. Atturas pieņemts. Divi. Un četri. Dalītā balsojumā pirmā daļa par. Pret. Atturas pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturas noraidīts. Trīs. Četri. E, par. Pret. Atturas pieņemts. Pieci un seši kopā par. Pret. Atturas noraidīts. 7 un 8 ar mutisko grozījumu par pret atturas pieņemts, 9 un 10 kopā par pret atturas noraidīts. Elektroniskais gala balsojums sākam balsot. Es direktoru tagad negribēju iecelt it kā. Beidzam balsot. 54 pār 7 pret, neviens neaturas nokārtots. Turpinam ar EFSU. European Food Safety Agency, Eiropas pārtiks drošības nekaitīguma iestāde. Pirmais grozījums pār pret atturas pieņemts 2 un 3 identiski pār pret atturas noraidīts 4 un 5 ar mutisko grozījumu pār, pret, atturas pieņemts 7, pirmā daļa pār, pret, atturas pieņemts otrā daļa pār, pret, atturas nevar saprast elektroniski pārdodama 7, otrā daļa elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad pār 8.9. kopā jābalso eh, par. Pret atturas noraidīts. Gala balsojums, kā vienmēr elektroniski, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 50 pār, 13 pret, neviens neaturas. Turpinam ar Zviedriju. Vai visi esam atraduši? ECDC. Pirmais grozījums par pret apturas pieņemts. 2 un 3 identiski. Tādēļ kopā par pret apturas noraidīts. 4 un 5 ar multisko grozījumu par pret apturas pieņemts. 6 un 7 identiski par pret atturas noraidīts. Elektroniskais gala balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts 50 pār, 10 pret, 1 atturas. Tagad vidas aģentūra. Kāds te priecājās? Pirmais grozījums par, pret, atturas pieņemts. 2 par, pret, atturas pieņemts. 3 un 4 kopā par, pret, atturas noraidīts. 5 un 6 ar mutisko grozījumu par, pret, atturas pieņemts. 7 un 8 kopā par, pret, atturas noraidīts. 9 un 10 pārbaudam. 7 un 8 kopā sākam balsot, vai visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 9 un 10 par pret atturas noraidīts. Elektroniskais gala balsojums. Sākam balsot, vai visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. 53 pār, 8 pret 0 atturas. Arī šī budžeta izpilde apstiprināta. Līdz ar to esam beiguši balsojumus. Tagad par plasmasas maisiņiem. Margaretas Aukenas ziņojums. Visi ir sirsnīgi aicināti piedalīties debatēs. Tie, kas nevēlas to darīt, tos es lūkšu eh, bez liekas kavēšanās atstāt sēžu zāli. Gut, wir können starten mit Tagesordnungspunkt 1. Labi, nu, tad eh, es domāju, ka mēs varam sākt ar 21. darba kārtības punktu un ar debatēm. Tātad pēc referents lūguma mēs mainām procedūru un tagad uh, sāks komisija ar savu stāšanos. Jūlijas Landarps ir šeit un došu viņām vārdu lūdzu. Thank you, uh, Chair. I'll be... Paldies, priekšsēdētāji. Izteikšos maksimāli īsi un kodolīgi. Man šie priekšlikums ir viennozīmīgs. Tam nav nepieciešami gari ievadvārdi. Jāsaka, ka šis priekšlikums reaģē uz bažām par to, ka uh, vidi piesārņojam arvien vairāk ar uh, plānās plasmas iepakojumu maisiņiem un dalībvalsts vairāk kārtīgi lūgušas komisiju sagatavot Eiropas mēroga iniciatīvu par uh, plasmas um, iepirkumu maisiņiem un Šāda Eiropas mēroga iniciatīva ir saņēmusi plašu atbalstu arī no dalību valstīm, un tas, protams, atbilst arī parlamenta nesenai rezolūcijai par vieglās plastmasas atkritumu samazināšanu kopumā. Šis priekšlikums ir gatavots arī uz visai plašu ietekmes novērtējumu, izmantojot maksimāli daudz apkopotos datus, piemēram, kas attiecās uz konkrētajiem izlietotajiem iepirkumaisiņiem, uz konkrēto skaitu iepirkumaisiņu, kas atrodas tirgu, šāda statistika ir. Uh, bez tām tas uh, rezultējās arī pēc plašām diskusijām komisijā, kā rezultātā tika pieņemta um, galīgā nostāja. Jāsaka, tomēr situācija dalībvalstīs ir ļoti atšķirīga. Uh, ir dalība valsts, kurās eh, šādi iepirkuma maisiņi, vieglās plasmas iepirkuma maisiņi tiek izmantot ļoti maz, un ir valsts, kurā šīs patēriņa līmenis ir ļoti liels, augsts. Tieši tādēļ mēs nolēmām nenoteikt Eiropas Savienības eh, mērķa rādītāju, kas būtu sasniedzams, bet drīzāk pieprasīt dalību valstīm veikt pasākums, ņemot palīgā dažādus ietekmes instrumentus un pēc tam ziņot komisijai par konstatēto situāciju. Un tad iespējams, ka atgriezīsimies gatavojot jauns priekšlikums, ja šāda pieeja nedarbosies vēlamajā veidā. Šis priekšlikums uh, paredz grozīt iepakojumu un iepako, izlieto iepakojumu uh, direktīvu trešo pāntu, kur ir definīcijas, tur tiek, tas tiek papildināts ar definīciju, kas ir uh, vieglās plasmasas uh, iepirkuma maisiņi, kā arī ir izdarīta paredzēt grozījumu 4. pāntā. Patreiz 4. pāntā dalību valstīm tiek prasīts veikt pasākums, lai samazinātu vieglās plasmas iepirkumu maisiņu patēriņu, eh, tas ļauj dalībvalstīm izmantot dažādas instrumentus, tirgus instrumentus, tirgus ierobežojums, ja nepieciešams, ja tāda nepieciešama, un visbeidzot ziņot komisijai par šo pasākumu iedarbīgumu. Tas būtu viss no manas puses. Kā teicu, priekšlikums ir viennozīmīgs, tajā pat laikā tas varētu radīt veselu rindu jautājumu, tīri praktisku. Noslēgumā gribu pateikt, šis priekšlikums ir jāskata plašākā sagat, eh, komisijas sagatavotu iniciatīvu kontekstā, gatavojot jaunu likumdošanu, Mēs patreiz arī pārskatām esošo likumdošanu par atkritumu pārstrādi un atkārtotu izmantošanu, kā arī atkritumu poligonu direktīvu. Mēs patreiz skatām jautājumu par plastmasas atkritumiem, kā arī runājām par pēcpasākumu novērtēšanu attiecībā uz dažādām atkritumu Uh, plūsmu direktīvām. Šis priekšlikums attiec tikai un vienīgi uz plasmas, vieglās plasmas iepirkuma maisiņiem un dažiem citiem Daži citi jautājumi, par kuru Naukens kundze savā ziņojumā uh, tiks regulēti citā likumdošanā, kā arī mm, situācijas eh, novērtējuma mm, pārbaudē. Paldies komisijas pārstāvim, tagad došu vārdu Alkens koncei. Paldies, priekšstādātāji! Pateicos eh, komisijai, ka tā ir sagatavojusi šo priekšlikumu. Tas ir jautājums, kas nu dien tagad ir parādījies darba kārtībā. Tā ir kļuvusi par prioritāti. Nu jau gadiem ilgi, ilgi esmu teikusi, ka ir jārīkos. Un, kā jau sacīja Langendorfa kungs, ir veikts Eiropas Savienībā pētījā, to, pētījums to atbalstīja Eiropas institīva, un institīva paredz, ka šajā jomā mēs rīkojamies. Langendorfa kungs sacīja ka, ka pa labam mēs esam samazinājuši atkritumu direktīvas prasības. Nē, par to nav runa. Mēs saglabājam visu to, kas ir eh, to, kas ir šajā direktīvā, taču tā nav gana ambicioza. Pārsteidzoši ir tas, ka ka analīzes nu ziņā mums ir visnotaļ atšķirīga pieeja. Mums saka, ka nevar eh, pamatoties uz šo pārāk detalizēto pieeju, pārāk zinātnisko pieeju. mēs mūsu priekšlikumā pamatojamies uz šo ietekmes novērtējumu. Mēs šādi rīkojamies tāpēc, ka plasmas maisiņi ir milzīga problēma piesārņojuma ziņā. Tā ir vizuāla problēma. Ir pilnīgi redzams, ka ir e, plasmasas maisiņu gabaliņu piesārņojums vidē. Tās e, piesārņo gan e, zemi, gan jūru. Un kaut arī ir ievērojami samazināts eh, plasmas maisiņu izmantojums, šī problēma tomēr pastāv. Iespējams, ka 2020. gadā mēs izmantosim 110 miljārdus plasmasas maisiņu. Tāds ir aplēs uz 2020. gadu, un es domāju, ar šo informāciju pietiek vien, lai <clears throat> rosinātu šīs debats. Un mēs taču zinām, kas notiek ar šiem plasmas maisiņiem. Puse no tiem nonāk atkritumu poligonos, tie paceļas gaisā vēja rezultātā un eh, piesārņo vidu, un 20% to tiek pārstrādāt, un būtībā tā ir resursu izšķērtēšana. Šajā manā ziņojumā, kur šodien es jums izklāstu, kā jau teicu, pamatojas uz komisijas ietekmes ievērtēju, no, ietekmes novērtējumu. Paskatīsimies, kādas tur ir paredzētas rekomendācijas. Šādu ieteikumu visam ir trīs ir jānosaka atkritumu samazināšanas mērķis. Mēs vēlamies, eh, lai šis mērķis būtu visam skaidrs samazinājis par 80% vidējam mm, plasmas maisiņu izmantojumam salīdzinājumā ar 2010. gadu. Mēs šādi esam ievērojuši komisijas e, ieteikumu. Un tur arī paredzēta maksa cena plasmasas maisiņam. Un tad ir arī jānosaka skaidrs, realistisks darba kalendārs uz diviem gadiem. Jā, laiks it kā nav uh, plaši paredzēts, taču ar to pietiek. Tad redzēsim, kas notiek, kad ir noteikta izmaksas uh, iepirkuma cēna plasmas maisiņiem, un tad var redzēt, vai patērētāji atradīs cits risinājums. Mēs esam tātad visumā sekojuši komisijas ieteikumam un vēl mēs ierosinām progresīvu atteikšanos no plasmas maisiņu lietojumu. Ir uh, plasmasas mikropartikulas vidē un tās vairs neizīrs, nesadalās. Te nav runa par uh, bioloģiski noārdamām, noārdāmām partikulām, jā par to te ir runa, tad tas ir nepamatot. Ir tādas vielas, kas veselībai ir kaitīgas. Protīs ziņojumā arī tas tiks secināts. Katrā ziņā ir pamats trauksmes zvanam, tas jāuztver nopietni. Un katrā ziņā ir jāatsakās no plasmas maisiņiem. Runājot par bioloģiski noārdāmo plasmasu to, ko uzskata par bioloģiski noardāmo plasmas, patiesībā ir jāpakļauj precīziem kritērijiem. Šiem atkritumiem ir dabīgi jāizvirst pilnīgi gada laikā. Bioloģiskai norādām, noārdāmās plasmasas noārdīšanās termiņam ir jābūt visam konkrētam. Jā, šī plasmas ir bioloģiski noardām, un jā, dalība valstī ir tiesība akti par eh, bioloģiskajiem atkritumiem, tad šādā gadījumā varētu iespējams eh, šādu veidu maisiņus dot eh, bez maksas, ja visi šie iepriekšējie priekšnoteikumi tiek izpildīti. šādi maisiņi varētu tikt izmantot, piemēram, mitro produktu, gaļas, zivju iesaiņošanai, taču sausajiem pārtiks produktiem, kā piemēram dārzeņi, es domāju, dalībvalstīm ir jāsamazina plasmas maisiņu lietojums. Pastāv taču arī alternatīvas, piemēram, papīra tūtes vai uh, bioloģiski nordām citi produkti. Tātad esmu gatava uzklāsīt jūs komentārus un jautājumus. Vēlos jums pateikties, ka devāt man iespēju pastāstīt par šo ziņojumu. Ceru, ka mēs varēsim nākt klajā ar interesantu dosie mūsu vēlētājiem un ka viņi redzēs, ka mēs e, darbojamies šeit viņu interesēs. Paldies, Auken kundze, un tagad ēnu referenti. E, kā pirmā rad Vilmar Kunaita, lūdzu. Um, sužino... Paldies, priekšsēdētāji. Kad mēs e, konstatējām, ka būs jāapspriež direktīva par plasmasas maisiņiem, uh, tad eh, mēs vispirms domājām par to, par kādiem maisiņiem iet runa. Jo bija daudz diskusijas par to, vai mēs runājam arī par vienreizējās lietošanas maisiņiem, vai tie ir vairāk kārtīgi lietojami maisiņi, jo ir atšķirības starp tā saucamās vieglās plasmas iepirkuma maisiņiem, kur eh, mēs eh, parasti iesaiņojam vai liekam, teiksim, dārzeņus vai kaut ko tādu, vai arī um, smagākas plastmasas uh, maisiņu. Jo 15 mik, 50 uh, mikroni attiecās uz ļoti plašu plastmasas maisiņu spektru. Un es uh, gribētu teikt, ka kā lietotāji, kā patērētāji, es piekrītu referents viedoklim Es domāju, ka mums izdosies ļoti veiksmīgi sadarboties šajā jomā. Es domāju, ka ir jāizdala dažādas kategorijas. Um, 10 līdz 50 mikronu maisiņi mitrai pārtikai un 10 mikronu maisiņi sausām precēm, kaugļiem, dārziņiem un tam līdzīgi. Kā patērētāji es uzskatu, ka lielākā problēma ir saistīta ar šīm desmit mikronu biezumu maisiņiem, kas ir mazi un plāni, jo es domāju, ka lielāki izmēra maisiņi, kas ir biezāki, tiek izmantot vairāk kārtīgi. Mm, tādējādi vide tiek pasargāta no resursu izšķiešanas, kamēr šie mazie plānie plasmasas maisiņi rada patiesībā lielāko problēmu. Komisija arī par to runā. Lai arī komisija atzīst, ka skaitļi nav īpaši precīzi. Kā tad ir galvenās problēmas? Ja runājam par pārstrādi, tad atkritumu savākšanas un šķirošanas sistēma nedarbojas pietiekam kvalitatīvi un ir problēma ar šādu maisiņu pārstrādi. Kādas ir alternatīvas un vai mēs vispār varam runāt par alternatīvām vai varētu domāt par papīra maisiņu izmantošanu, vai papīra maisiņi ir lētāki un vai tie ir vidē draudzīgāk nekā plasmasas maisiņi. Tālāk, kāda ir reālā statistika, kā komisija jau norādīja? Skaitļi nav precīzi. Bez tām nav īsti skaidrs, eh, vai mēs nodalām maisiņus dažādās kategorijās, vai arī mēs visu saliekam vienā katlā, bez tam jāatcerās, ka situācija dažādās dalībvalstīs ir atšķirīga. Šajā komitejā mēs bieži cenšamies eh, izlīdzsvarot eh, nozares intereses un vidas aizsardzības intereses. Uh, Vieglās plasmasas maisiņi galvenokārt eh, tiek ražota Āzijā un uh, Eiropas Savienība tos importē, kamēr lielāka izmēra un biezāks plasmasas maisiņi tiek ražota Eiropas Savienībā. Tādēļ varbūt būtu uh, vēlams identificēt, no kurienes konkrētie um, maisiņi nāk. Mēs varētu tādējādi padomāt par noteiktu kaitīgo vielu izmantošanas aizliegumu plasmas maisiņu ražošanā. Es domāju, ka mums vairāk ir jārunā arī par kvalitatīvāku atkritumu šķirošanu un savākšanu attiecībā tieši uz šiem maisiņiem. Uh, Es domāju, ka mēs e, nedrīkstam izmantot 2010. gada statistiku kā izējas punktu aprēķinot e, nepieciešamo samazinājumu apjomu plastmasas maisiņu samazināšanai dalību valstī. Trešā lieta ir informācija sabiedrībai. Sabiedrība ir jāiepazīstina ar statistiku, ar skaitļiem, jāstāst, kā varam samazināt plasmas maisiņu patēriņu. Vairāk jāstāst, kā tādējā tiek nodarīts kaitījums vidē. Un vajadzētu veicināt to, lai cilvēki vairāk kārtīgi izmantotu plasmasas maisiņus. Atgriežoties pie samazinājuma apjomiem. Vispirms bija bail, ka plasmasas maisiņi būs pilnībā aizliegti un kur tad iesaiņosim produktus, bet 80% samazinājums ir gandrīz tikpat slikts kā pilnīgs aizliegums, tādēļ domāju, ka šādu apjomu samazinājumu mums neizdosies panākt, vismaz tuvākajos gados, bet varbūt šie 80% ir tikuši aprēķināti pēc es vidējā rādītāja, nevis ņemot vērā katru atsevišķu dalību valstu. Es uzskatu, ka noteikti būs daudz grozījumu, daudz diskusiju par šiem jautājumiem. Par spīti tam, ka komisija saka, ka šis priekšlikums ir viennozīmīgs, es tā gluži nedomāju, bet es ļoti ceru, ka mums izdosies atrast visiem pieņemams risinājums. Paldies, un tagad Jūta Merkis lūdzu. Dank u wel, voorzitter. Um... Paldies, priekšstādātāji. Nīderlandē plasmasas maisiņus var dabūt jebkurā veikalā. Ehm, tagad arvien biežāk klientiem jautā, vai viņi vēlas saņemt šos maisiņus, un parasti viņi atbild jā. Ir pētījums, ka katrs Eiropietis gadā izmanto 180 plasmas maisiņus. Protams, tad, kad jums viens tāds pazūst, tad jūs uh, ņemat jaunu, un, kā, un parasti 90% no tiem ir šie nelielam svaram paredzētie plasmas maisiņi. Un, ja jau šie maisiņi ir bezmaksas, tad, kā jau dzirdējām no komisijas, uh, tad uh, ārējās izmaksas netiek padarīts par iekšējām izmaksām, un tad mēs redzam, kur, kur tas viss paliek. Jūrā ir redzēti taču uh, fotoattēli ar milzīgām šo nelielo plasmas maisiņu daļiņu kaudzēm, un šīs daļiņas nonāk pat jūras dzīvnieku uh, organismos. Somijā un Dānijā ir spērti īpaši soļi, apkarojot maisiņu lietošanu pār par 500 e, reižu mazāk tur tiek izmantoti. Irak ar valstis, kur ir e, maisiņu izmantošanas kultūra, kur cilvēks e, pa maisiņam katru dienu saņem. Tā tad te ir e, jāinformē iedzīvotāji. Tam ir liela nozīme. Komisija sīkāk pat papētīja ļoti nelielam svaram paredzēts plasmas maisiņus. Lai samazinātu plasmas maisiņu uh, atkritumus poligonos, tātad, lai šie maisiņi nenonāktu uh, jūrā, tad uh, tas ir, uh, tas par to ir jācīnās. Mēs redzējām arī filmā American Beauty, cik ātri tāds maisiņš paceļas gaisā, pūšot nelielam vējam. Ja šie maisiņi būtu bioloģiski noārdāmi, tad mēs nesaskartos ar šo problēmu. Pats bioloģiski noārdāmā plasmas nonāk jūrā, tātad tas nav risinājums. Cilvēki domā, ka šī ir nākotne, var jau būt, ka tā ir, bet pat laban vēl, vēl nav, jo ir vesela virkne definīcija, oksu fragmentāri, bioloģiski noārdāmi, bioloģiski kompostrēji, vesela virkne definīciju, un es patiesībā šai ziņā nevarētu izteikt kompliments Prodīkungam. Viņš gan piedāvāja izmantojams definīcijas par eh, kompostējumu plastmasu, pie tā mums būtu bijis jāplieks, domāju. Es domāju, jāskatās uz bioloģiski noārdāmiem maisiņiem, kas tomēr nonāk jūrā. jūrā. Definīcijās eh, bioloģiski noārdāms tiek definēts uh, rūpnieciskos terminos. Tātad bioloģiski noardāmā plasmasa tiek skatīta ražošanas ziņā. Mēs vēlamies, lai bioloģiski noardāms nor, noardītos 20 dienu laikā, lai tas nepaliktu kaut kur jūrā. Mums ir daudz ievākšanas, daudz ievākšanas sistēmas. Mēs nevēlamies, lai uh, pilsoņiem būtu vēl atsevišķi jāšķir plasmasas maisiņi, izveidojot jaunu atkritumu plūsmu šim mērķim. Nodoklis, protams, būtu izmantojams, lai likt maksāt par maisiņiem, kas ir biezāk par 50 mikroniem. Taču arī šie maisiņi nonāktu jūrā Samazinājums par 80% ir labs piedāvājums, taču paskatīsimies, kā tas īstenotos prakse. Es domāju, ka plasmasas maisiņiem jābūt tādam, ko te var izmantot atkārtot 125 reizes, tā tam jābūt izturīgam. Es nevēlos, lai būtu kaut kāds izņēmums īpaši mazām, maziem maisiņiem, jo tie vienalga var lidot apkārt un piesārņot vidi. Uh, Jā, šādi maisiņi ir īpaši noderīgi dažiem pārtiks produktiem, taču tie ir galvenie vaininieki vidas piesārņošanā, tātad es domāju, varbūt varētu kādu labāku risinājumu atrast. Un tad vēl citi komentāri. Ja mēs uzskatām, ka nākotne ir bioloģisks noārdāmie ja plasmas maisiņi, tad jāsaka pilsoņi to nevisai saprot. Svarīgi ievākt bioloģiski noārdāmās vielas, jo, ja cilvēki mēģina to kompostēt, uh, Eh, tas tomēr nenoārdās. Tā tad ir jāsaprot, ka ir divi veidi eh, maisiņi tirgū pieejam šai ziņā. Pilsoņi par to arī jāinformē, un es ceru uz labu sadarbību, lai var, varētu samazināt plastisko piesārņojumu. Paldies, Merkis kundzei, Gerbrandī kungs lūdzu. Es nospiedu nepareizo <laughs> podziņu. Um. Paldies, priekšsēdētāji. Es Pateicos Langendorf kungām no komisijas par viņu stāstījumu un jāsaka, ka esmu ļoti priecīgs, ka Eiropas komisija ir izcēlusi plastmasas maisiņus, negaidot eh, visu likumdošanas pakotni par atkritumiem, bet, nu, par nožēlu tas ir pāris gadus par vēlu, jo esam tuvu vēlēšanām, tādēļ mēs savā sasaukumā visticamāk eh, ne nevarēsim pieņemt šo likumdošanu. Šī likumdošana būtu varējusi darboties jau divus gadus, ja komisija būtu bijusi pietiekami dedzīga un entuziastiskāk noskaņot par šo tēmu jau iepriekš. Ir tīpaši tādēļ, ka šī ir viena no tām tēmām, uh, Mm, kas eh, tiešām saistīta ar milzīgu vidas problēmu. Ziemeļjūrā 70% no plasmasas atkritumiem ir tieši no šiem plasmasas maisiņiem, un to viegli var atrisināt, kā ir parādījis Dānija, Īrija, Somija. Bet pat dažās Ķīnas provincēs tiek risināts un veiksmīgi atrisināts šis jautājums, tā kā jāsaka, mēs esam būtiski priekšā salīdzinājumā ar pārējām valstīm šī jautājumā. Jā, mums beidzot, protams, ir komisijas priekšlikums, bet nav šie vispārīgie mērķi noteikti. Mm, tāda sajūta, ka Eiropas komisija patreiz vairāk cenšas pēc iespējas mazāk traucēt dalību valstis. Mēs šorīt no rīta to arī redzējām par klimatu enerģētikas pakotnes sakarā. Tā kā, jā, es, protams, apsveicu mūsu referentes sagatavoto ziņojumu, kur Aukens kundze paredz ieviest 80% samazinājumu mērķi. Es domāju, jā, mums jābūt tieši tik ambicioziem, kā Aukens kundze norādījis savā ziņojumā. Un jāsaka, to arī relatīvi viegli ir sasniegt. Tā kā tiešām atbalstu to. Viens no izšķiroši svarīgajiem elementiem ir plasmas maisiņu definīcija. Un šeit gribētu dzirdēt no Eiropas komisijas. Desmit eh, mikroni, ko, par ko runā Aukens kundze savā ziņojumā, kā maksimālo prasību, es saprotu, ka ar to viņi domā, ka tie plasmas maisiņi, ko, eh, kur tiek iesaiņoti jūsu gaļa, piemēram, gaļas veikalā, uz tiem šī direktīva neattiektos, bet es neceru, ka viņa neizslēdz tos plasmas maisiņus, ko jūs saņemat, piemēram, lielveikalā, lai tajā ieliktu dārzeņus. Uh, jo uz tiem es tomēr gribētu šo direktīvu attiecināt. Jautājums komisijai, vai jūs uzskatāt, ka šis desmit mikronu limits vai kritērijs ir saprātīgs un vai to praksē ir iespējams īstenot? Es domāju, ka par to noteikti būtu jādomā. Vispēcot, priekšsādātāja kungs, Es piekrītu Eiropas komisijai, ka kancerogēno uh, vielu iekļaušana šajā likumdošanā varbūt nav pat labākā doma, varbūt mums labāk pagaidīt vēl pārējo uh, atkritumu likumdošanas pakotni. Es gribētu tomēr šo likumdošanas aktu virzīt uz priekšu ātrāk un gribētu izvairīties no tā, ka vēlāk, kad sāksim sarunas ar padomi, ka mēs ieslīgtu ilgās un garās diskusijās par šādiem jautājumiem, jo es domāju par šiem 70% plasmas maisiņu radīto atkritumu uz Ziemeļjūrā, no kuriem mēs varētu ļoti viegli atbrīvoties. Tā kā būtu ļoti labi, ja mēs rīkotos pēc iespējas ātrāk. Paldies! Dank, Anna Rosbach. Paldies. Anna Rosbacha. Dansk. Jeg vil gerne sige tak først til min kollega. Paldies, priekšsēdētāji. <clears throat> Runāšu stāņu valodā. Vēlos pateikties manai kolēģei Auken kundzei par viņas īstenoto darbu un par to, ka viņa iekļauj visus šos elementus ziņojumā. Nepiekrīt komisijai, ka tā saka, uh, ka te īstenot piedāvājums būs viegli. Es domāju, ka tas ir ļoti sarežģīts jautājums, un esmu priecīgi par to, ka šis piedāvājums beidzot ir nonācis uz sarunu galda. Es tiešām ceru, ka mēs beidzot varēsim panākt arī rezultāts uz gal, galda pirms termiņa beigām. Piekrīt kolēģiem, kas sacīja, ka šīs priekšlikums e, nāk novēloti. Lai atbildētu uz šo problemāti, problemātiku apmienošā veidā mēs varētu vienkārši atteikties no plasmas maisiņu lietojumu. Taču tas nav realistiski. Pilsoņi neatsauksies uz šādu aicinājumu. Tas patiesībā tikai izmantu, eh, vairotu citu iesaņojumu izmantošanu. Nav tāda viegla risinājuma. Nepieciešams preci iesaņot vai vienā vai citā veidā. Citi iesaņojumi veidi arī ir eh, ražoti no plasta plastmasas vai arī no kaut kāda um, no kādām putām vai kaut papīra. Arī papīrs nav labs risinājums, jo arī tas rada vides problēmas. Tajā ir ķīmiskas vielas, kas tiek izmantotas papīra ražošanā. Ir pētījumi, kas liecina par to, ka papīra ražošanas rūpniecība izmanto ļoti daudz ķīmiskas, ķīmisku vielu. Mums ir nepieciešams risinājums, un tas jārod pēc iespējas ātrāk izskatot vairākas alternatīvas. Esmu saņēmusi vairākus pieprasījumus un brīdinājumus. Brīdināju, kas mums aicina būt piesardzīgiem lai nešķirtos par bīstamo risinājumu. Ir vesela virkne problēma, kas saistīts ar šo tēmatu. Bioloģiski nodamā plastmasa. Mm, arī šis jautājums ir jāskat kopskatā. Daudz ķīmisku vielu tiek izmantots, lai ražotu šo bioloģiski nodamo plastmasu ne jau tāpēc, ka šī plasmas bioloģiski noārdās tā būtu panacēja. Vienalga ir milzīgi daudz mazo daļiņu, kas iefiltrējas vidē un apdraud to. Plasmasa pilnīgi nepazūd, vienkārši viņa degradējas nodās mazākās daļiņās. Tā tad nepieciešams elastīgs modelis un jāskatās, kā tas tiek pielāgots katrā dalībvalstī. Dalībvalstīs ir atšķirīgs atkritumu savākšanas sistēmas. Es nāku no valsts, kurā rezultāti ir daudz sološi, taču ir zināms, ka citās valstīs pat labam nav vispār nekādas atkrituma ievākšanas široštas sistēmas. Un es domāju, problēmas harmonizēšanas risinājums arī nav pareizais. Nav jāsoda tās valstis, kas jau ir spērušas pozitīvus soļus problēmas risināšanas jomā. Tāpēc nav jānosakāts viens Eiropas līmeņa atkritumu samazināšanas mērķis. Es personīgi uzskatu, ka ir jāskatās katrā dalību valsts gadījumā atsevišķi. Dānijā, Vācijā un citās valstīs situācijas ir atšķirīgas. Mēs jau daudz esam darījuši Un varbūt tagad vajadzētu paraudzīties uz tām valstīm, kas līdz šim neko nav darījuši. Taču nesodīsim tos, kas jau ir spēruši liels soļus uz priekšu. Kā jau es teicu, es nāku no tās valsts, kurām mēs jau sen teicām, ja mēs katram pilsonim uh, pieprasīsim 50 centus par pārtika, par uh, Uh, plasmasas maisiņu, tad viņi, cilvēki radīs citu risinājumu savus, savu pirkumu piegādāšanai uz mājām. Mums taču ir <coughs> ne tikai plasmas maisiņi, bet uh, arī auduma maisiņi, piemēram. Un uh, viņi izmanto uh, šo risinājumu. Ir arī jāizglīto mūsu līdzpilsoņi, mūsu bērni. Ir jā, jādara zināms informācijai, ka nav labi mēst ārā plasmas maisiņu dabā un ka ir taču citi risinājumi iesaiņojumam. un ka ir vēlams vidi saglabāt tīru un ka plasmas maisiņi ir jāizmanto atkārto. Tas nav atkritums. Mums kā patērētājiem maisiņi jāizmanto vairāk kārt, pēc iespējas vairāk kārt, jo tas nav atkritums, kam ir jāpaliek dabā. Tātad politikas jomā mums ir mūsu līdzpilsoņu izglītošanas uzdevums. Es ceru, ka mēs ātrāk radīsim risinājumu un ka rastais risinājums būs viselastīgākais uz realistiskākais. Un pateicos par labo sadarbību ar referentu. Lielas paldies, turpina priekšsādātājs. Tagad pārējie runātāji. Divu minūšu uzstāšanās laiks, lūdzu ievērojiet to. Un tagad Krista Klās mums sniegs labo paraugu, lūdzu. Nu jā, steigā. Vienkārši ir aizliegt kaut ko, bet mums ir jābūt dif eh, ar diferencētu pieeja. Es neesmu par pilsoņu strostošanu. Eh, patērētāji ir jāinformē un viņiem jāvar pašiem nolemt, kādu iepakojumu materiālu viņi izmantoja. Mums ir dažādi produkti, dažādi materiāli eh, un tādēļ arī ir nepieciešami dažādi iepakojumi. Uh, patērētāju līdzatbildība noteikti e, palīdz veidot arī naudas maks, tādēļ nelielu nodevu vieglajām plasmas maisņiem pārtiks jomā noteikti ir saprātīgi un patērētāji īpaši, e, patēriņš īpaši tajās valstīs ir mazāks, kur arī tiek iekasēt maks par šīm maisņiem. E, tātad, kur viņas var um, reciklēt pa maksu. Un kas ir ar šiem 20%, es to nevaru saprast. Uh, Mums ir dažādas pieejas Eiropā no bezmaksas maisiņu um, reciklēšanas uh, uh, un plasmas atkritumu izmantošanas līdz uh, uh, uh, um, reciklēšanai pa maksu. Vācijā arī netiek. Uh, uh Vācijā tad ir, ir, ir šāda reciklēšanas sistēma, un tas ir jāredz, un mums ir uh, jāveicina reciklēšanas sistēmas, kas var būt inovatīvas un kas palīdz darbvietas eh, Eiropā radīt. Eh, atslēgvārdi ir samazināt, izmantot no jauna un reciklēt. Bioloģiski noārdām, bioloģiski eh, bazēt, produktu patērētāju to nespēja uh, atšķirt. Man liekas, jāuzmanās ar šo bioapzīmēm attiecībā uz plasmas, tā ir patērētāju maldināšana, jo uh, šie maisiņi tikai no uh, treš, trešdaļu ir uh, bioloģiski degradēja eh, noārdam. Tātad eh, radīsim tādu līdzsvarot pieeju, komisijas ir, priekšlikums ir jāuzlabo, mēs arī attiecīgas grozījums iesniegsim. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs būs kolēģis Vittorio Prodi. Paldies, priekšsēdētāji! Šajā gadījumā ietver likumdošana runā par tradicionālo plastmasu, jo tradicionālā plastmasa ir stabilāka vidē, tā nenoārdās ar visām no tā izrietošajām sekām. Es gribēju tikai atgādināt, ka Eiropā ir panākts progress, ražojot plastmasu, kas ir pilnībā vidē sadalošās un kompostējama. Tādēļ no šāda viedokļa šādi plasmasas izstrādājumi nerada ilgtermiņa risku videi un tos var lietot videi draudzīgi. Un es gribētu, lai šajā likumdošanā tiktu izšķirts starp tradicionāliem plasmas izstrādājumiem un tādiem plasmas izstrādājumiem, kas vidē sadalās. Tā ir plastmasa, kas ir veidota izmantojot augu izcelsmes materiālus. Augu izcelsmes materiāls nevienmēr nozīmē materiālu, kas bioloģiski sadalās, bet mēs varam garantēt, ka uh, Šādi maisiņi ir gan kompostējami, gan tādi, kas bioloģiski sadalās, un kā tādi tie var dot savu ieguldījumu tajā, lai uzlabotu organiskos atkritumus, jo bieži ir tā, ka tieši organiskie atkritumi arī tiek eh, izmēsti, ievietojot tos šajos maisiņos, kas sadalās kompostēšanas rezultātā. Eh, šie eh, maisiņi, kas sadalās vidē, uz tiem nevajadzētu attiecināt šo likumdošanu. Tajā pat laikā jāatcerās, eh, ka tas nav atkrituma problēmas risinājums, bet eh, mums vajadzētu atļaut tādu maisiņu izmantošanu, kas pozitīvi varētu ietekmēt cilvēku ikdienas dzīvi. Lai cilvēki varētu izmantot šos maisiņus, jo viņiem gal galā nav negatīva ietekma uz vītu. Paldies! Eh, tagad uh, Flo, Florence paldies, daudz kas labs ir jau pateicis. Es domāju, jums ir labs dokuments, ko esat izstrādājuši. 80% ir diezgan ambiciozs mērķis, protams. Man personīgi ir nedaudz bažas par to, ka mēs sākam ar patērētāju. Kādēļ, mīļā komisija, mēs nevaram vairāk koncentrēties uz to, ka būtu beidzot jēdzīga reciklēšanas politika Eiropā, kurai kopsoliet atkritumu hierarhija mums arī nav nekādas uh, atkrituma poligona direktīvas, tāpēc daudz kas nonāk tomēr beigās poligonos. Vācijā, droši vien Dānijā un citās valstīs arī ir tā, ka mēs esam uz īstā ceļa īstenībā, protams, neesam ideāli, bet uh, man rodas jautājums. Uh, tie, kas ir eh, ar lielu sajūsmu par maisiņu pie eh, miesnieka, bet pret maisiņu tirgū. Nu, kā tad mēs to atšķirsim? Eh, mēs pat Vācijā īsti reciklēšanas politiku nedara, neveicam. Tas būtu beidzot jādara. Mēs esam pasaules čempioni atkritumu dalītajā savākšanā, bet beigās tas viss tiek vienkārši iemests atkritumu sadedzināšanas krāsnī. Uh, Tas nav eh, tālredzīgi. Darbies kolēģi Prodi, šis jautājums par bioplasmas atkritumiem mm, ir dažādiem niansēm. Šie atkritumi nemaz nav bioloģiski noārdami, eh, eh, tie patiesībā traucē bioloģiski reciklētā plastmasas. Um, pārstrādi. Tad, tad ir jābūt daudz precīzākai hierarhijas politikai, jānonāk pie īsts reciklēšanas sabiedrības, nevis pie klasiskās uh, sadedzināšanas politikas. Pārējos posmā tas ir vajadzīgs, to es saprotu, bet mums ir nepieciešama jauna vēsturiska politiskā attīstība, nevis aizlieguma politika. Paldies! Antojesku un pēc tam Macijai Kukoviča. Paldies priekšsēd. Šodienas debates ir īstenībā ļoti svarīgas. Šīs nelielās, šie nelielie plasmas maisiņi ir svarīgi, pat paldies Aukens kundzei par viņas darbu, es presē varēju lasīt par to, ka šo maisiņu aizliekšana no komisijas puses Eiropas pilsoņus gan interesēs, bet ir jābūt skaidrākam vēstījumam Eiropas līmenī. Mēs vienkārši gribam panākt šo maisiņu patēriņu samazinājumu un dalību valstīm pašām būtu jāpadomā par to, kā to panākt. Ir svarīgi ka mēs rīkojamies, lai šī neracionālā izmetamo maisiņu lietošana tiktu izbeigta. Pilsoņi to atbalsta. Nepārprotam, Eiropas saimnes iestādes un nacionālas iestādes viņam mm, iedzīvotāju labo gribu vajadzētu likt lietā. Referentei vajadzētu gādāt par to, ka šie bioloģiski noārdi, e, ka bioloģiski tā dēvētie noārdamie atkritumi īstenībā tāda nav. Macija Kukoviča. Paldies, priekšstādātāji. Es gribētu pateikties arī referentē par sagatavoto priekšlikumu. Šis priekšlikums tiešām ir ļoti ambiciozs. Kad plastmasas maisiņi nonāca tirgū, tas bija um, ļoti liels tāds sasniegums, un cilvēki bija ļoti priecīgi, jo tā vietā, lai nesātu smagumu plecos, mēs sākām nesāt to visu rokās. Tā rezultātā tomēr tas negatīvi ietekmēja mūsu mugurkaus. Es domāju, ka tas viss reducējas uz informēšanu un kultūras jautājumu. Ķīnā es nekad neredzēju plasmas maisiņus, jo visi plasmas maisiņi tika savākti un otrais pārstrādāti. Tunisijā tas ir gluži pretēji, tur jūs redzēsiet plasmas maisiņus it visur. Uh, kad domājam par risinājumiem, tad ir jāņem vērā veselība, vide, kā arī kultūra un paradumi. Un jādomā, ko jaunieši, jaunā paudze uztvers kā mm, labu un stilīgu Tādēļ, es domāju, mums ir jāmeklē risinājums, lai sasniegtu 80% mērķi. Tas varētu būt problemātiski, jo tas smagi skars tos, kas ražo šos maisiņus. Tādēļ ir jādomā par atkārtot šo maisiņu izmantošanu, par citiem materiāliem, par citu dizainu. Lai to izdarītu, tam ir nepieciešams pētījums un novērtējums. Es nekad neesmu redzējis novērtējumu par to, kā šo situāciju uztver jaunieši, ko domā ražotāji. Man jāsaka, ka Slovenijā vispār plasmas maisiņus pa brīvu nevar dabūt, pat tiem visiem ir jāmaksā. Bet tajā pat laikā skolās, bērndārzos un visur tiek izvērsta informācijas kampaņa. Paldies! O Lubičevka. Lubičeva. Jā. Yeah.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 We can listen to Tim. We have to close the meeting. No. <laughs> so, can we start again? Jūs varētu lūdzu vēlreiz sākt, jo nebija pieejams tulkojums. Tagad ir labi. Jā. Okay. Uh, kolēģi, uh, dnes govorim za ograničavanje uh, iz... Kolēģi, mēs te runājam par riskiem, kas saistīti ar uh, ļoti nelielam svaram paredzēt plasmas maisiņu. Taču jābūt atklātiem. Mums ir jāatzīst, ka ir tikai nedaudz gadi pagājuši, kopš mēs bijām spiesti izmantot šos maisiņus, jo tiem bija savas priekšrocības. Jā, šodien šo maisiņu izmantošana mums šķiet problemātiska, tas nozīmē, ka ir jāizvērš sarežģīti pasākumi, visaptvaroši pasākumu samazināšanas vārdā. Taču šī samazināšana var notikt, informējot sabiedrību. Sabiedrībai ir jāapzinās šo plasmas maisiņu plus un mīnus. Tas paredz arī cilvēku domāšanas veida maiņu. To panākt ir grūti jādomā par jaunām jauniešu izglītošanas metodēm, jo jauniešu uzvedība ir atšķirīga no pieaugušo uzvedības. Runājot par plasmas maisim bioloģisko noardāmību, šeit ir jāšķirt mazākas, plas, mazāk plasmas maisi un lielāki plasmas maisi. Tas ir ļoti svarīgi uzņēmumu konkurences kontekstā. Šī konkurence uh, ir problemātisks dažās dalībvalstīs. Tas nozīmē to, ka patērētāja rīcībā nav daudz informācijas par bioloģiski nodamam plas, uh, vielām. Viņš nezina, kā var atšķirt uh, eh, bioloģiski nodāmas vielas no ne, bioloģiski nenonārdāmām vielām. Mums ir jāsamazina plasmas maisiņu izmantojums, taču man rodas jautājums, kā mēs to panāksim. Dalībvalsts lielā mērā atšķiras cita no citas. Mums ir vienots mērķis, taču, lai šo mērķi panāktu, mums ir nepieciešama kopējā politika, taču kopējā politika paredz <clears throat> visaptverošs pasākums no vienas puses. Tam jābūt ir ierobežojumi, bet no otras puses šiem pasākumiem ir jābūt vērstiem uz patēriņu. Cilvēki nezina, <clears throat> kādu risku videi izraisa plasmas maisiņu lietojums. Un es domāju, lielākie vaininieki šai ziņā ir plasmas maisiņi ar materiālu biezumu 10 mikronu. Taču ko var sacīt par plasmas maisiņiem, kam ir 11 mikroni? Tas nozīmē, ka mums ir jāievāc uzticami dati. Vairāk kārtēja plasmas maisiņu lietošana arī e, nav pozitīvais risinājums vienīgais. Tā tad ir problēma jāskata no visiem aspektiem. Te vēl ir daudz darāmā, un mums būs jādomā uh, par to, kāda politika mums ļaus panākt mūsu uh, mērķi. Tagad divām minūtēm šlīterkungs. Jā, es domāju, vairums šeit jau ir izskanējis, taču vēlos minēt no savas puses ka jums ir noteikti šis 50 mikronu svara limits. Kāpēc e, neparedzēt, ka biezums, kas mazāks par šiem 50 mikroniem, ir bioloģiski nodāms, ka tādiem jābūt šiem aiciņiem? Jā, bet tad ir konkrēti jādefinē, ko nozīmē bioloģiski e, noārdāms, jo oksobioloģiski noārdāmā plasmasa šietam noārdās, taču patiesībā tā sadalās tikai vēl mazākos sekundāros platmas mikrogabaliņos, kas saglabājas vidē. Ir arī tādi bioloģiski noārdāmie plasmas maisiņi, kur ir dažāda veida noārdām un nenoārdām plasmas sajaut kopā. Tā tad ir definīcija jābūt precīzai. Un tad vēl arī daudz atkarīgs no tā, uh, Eh, cik labas kvalitātes šie maisiņi ir. Ja tie paliek kaut kur poligonā, vai arī tad, ja tie izstrādā metāna gāzi anaerobā vidē. Es domāju, <clears throat> ka īpaši plāniem maisiņiem ir jāizvirs prasīt, lai tie būtu bioloģiski nodami. Un es domāju, ka ir jāliek maksāt par šiem maisiņiem, lai cilvēki būtu spiest padomāt par to, vai tas maisiņš tiešām ir vajadzīgs. Pirms e, vesels 40 gadus mans tēvs bija e, mazumtirgošanas asociācijā, un e, tad bija liela svēta, ka šie maisiņi tika dot bezmaksas. Tagad atkal ir otrādi, ir ieviesta maksa, un tas tiek uzskatīts par pozitīvu soli. <clears throat> Es esmu iestājies par mm, auduma maisiņiem, un ja jums tāda patīk, var jums piešķirt. Paldies, Šliterkungs, saka Grotis, kungs, saka Peters Līzi. Jā, fīndāk. Jā, paldies priekšsēd. Paldies Margrētai Aukenai. Vakar man bija iespēja savu vēlēšanu apgabalā ar um, skolēniem un vietēju atkritumu savācēju izkriepu šo jautājumu. E, tas jautājums skār pilsoņus, mums to vajadzētu atzīt, tās pastāvēšanu, ne, neapgalvot, ka nekā ne, nav nepieciešamības rīkoties. Taču es arī kritiski izturos pret aizliegumu, jo mums nebija tik laba pieredze kā Eiropas Savienībai ar šādiem aizliegumiem, arī zaļajiem Vācijā nebija tik veiksmīga pieredze ar tādiem aizliegumiem. Tādēļ Kristas klāsts formulējums e, viegla nodeva viegliem plasmas maisiņiem. Varbūt par to mēs arī tiešām varētu vienoties. Plasmas maisiņu reciklēšanu, to es noteikti gribu atbalstīt, jo nav vienalga, kas notiek ar šiem maisiņiem. Ja tās, tos prātīgi reciklēs, tad lielākās problēmas jau būs atrisināts. Mērķis 80% samazinājums man arī šķiet problemātisks. Jā, tad mums būtu jāpadomā ka mēs noteikti mērķi, kas būtu uz galviņa, jums tādas milzīgas atšķirības, tad mums nav nekādas jēgas tos vēl bargāk sodīt, kam jau tā ir tik maz, bet ja tad visi kaut kur pie īrijas eh, īrijas mērogo būtu, vai tad, tad tas jābūt realistiskāks mērķis. Un man jautājums komisijai ir arguments, ka šīs tiesiskais pamats ir problemātisks, mēs strādājam uz Eh, vienotā tirgus tiesiskā pamata, un komisija saka, eh, dalībvalsts drīkst darīt to, to vai šo, vai tad tas nav problemātiski. Šis aizliegums tādēļ īstenībā ir apšābams. Situācija, kurā pusē valsts ir aizliegumi vai tikai trešā daļā un citur nodevs, tā jau nav harmonizācija. Tādēļ varbūt tiešām tikai nodevs. Vai tā ir taisnība, ka Ķīnā ir aizliegti viegli plasmas maisiņi, esmu lasījis, to man interesē tas no komisijas. Un ko komisija saka par papīra un bioloģiski noārdamo plasmas maisiņu uh, eh, ekobilants. Pēdējais, es meģis lobbyistiem par plasmas maisiņiem vajadzētu tomēr ievērot samierīgumu. Es lasīju argumentu, ka um, attiecībā uz koklinas maisiņiem tie jāmazgā, jāmazgā reizes nedēļā, lai nebūtu infekcijas, ja jūs ne, nebāzīsiet. Jāatgaid plasmas maisiņās, es mm, neesmu saņēmis smagas infekcijas, jūs varat izmantot tos e, e, pāris desmit reižu pirms jūs e, to mazgāsiet. Ir varbūt argumenti, kas ir nopietņamā no plasmas maisiņu ražotāju puses, bet šis nav arguments saprātīgs. Uh, tātad 5 dienas vismaz ir glabāšanas termiņš, ja? Tā mēs to varam interpretēt. Nākamā runās Sofija Okunī un pēc tam Kritons Arsenis. Merci, monsieur. Paldies, priekšsēdien. Jau daudz kas tika teikts, trīs papildinājumi tikai. Daudzās ēst dalību valstīs jau ir eh, nacionālās tiesību normas, kas uh, samazina plasmas maisiņu lietojumu uh, un izmešanu. Izmešanas gadījumus. Un mums ir jādomā arī par pētniecību, attīstību. Es biju Brisels uh, eh, atkritumu šķirotavā, kas ir, starp citu, lielākā visā Eiropā. Un tur tātad uh, eh, ūd, uh, eh, at, ūdens attīrīšanas um, iekārtā. Tur tika atklāta arī baktērija, kas uh, uzņem šīs polimēra daļiņas un pēc tam atkal to uh, izmet ārā un, un no tā tad tiek veidota plasmasa. Tātad tas liecina par to, ka šodien jāskata lietas uh, apritē un jādomā par to veidu, kā mēs, Eiropieši, varam rast pareizo tehnoloģiju, lai bioloģiski noārdāmās notamiem aiziņi varētu tikt izmantoti, atkārtoti, lai varētu, piemēram, mm, no tā tālāk ražot mēbeles vai es nezinu, ko vēl citu. Tātad mēs varētu te sniegt stimulu pētījumiem un inovācijai. Es domāju, tālāk ir jānosūta spēcīgs signāls mūsu kaimiņu valstīm. Uh, ārpus Eiropas Savienības starptautiskās sabiedrības valstis arī ir jāinformē par šo problēmu, jo zināt, ka gadā 800 tūkstoši tonu tiek izvejoti šo daļiņu pārpalikumi jūrās ik gadu. <clears throat> un eh, dažkārt kuģi vienkārši netiek pāri šiem atkritumu kalniem jūrā. Tā tad ir jāstimulē, jāmudina arī starptautiskā sabiedrība darīt tās daram un pateicos referentē par visu darbu. Paldies, Vārskaitona Marseni, paldies priekšsēdētāji. Arī es no savas puses vēlos sveikt referenti un es atbalstu viņas nostāju. Es domāju, runājot par plastmasas maisiņiem, mēs varbūt esam pārāk ambiciozi noskaņots, ņemot vērā to politiku, kāda līdz šim ir bijusi. Es nedomāju, ka varētu būt kāds pasākums, kas būtu pārspīlēts. Mums ir jāmēģina apkarot šis bīstamais fenomens līdz piesārņošana plasmas maisiņiem. Vēlos arī piekrīt, piekrist Karlasam Šmitrušam Sliteram par um, oksobioloģiski noārdāmo plasmasu. Un uh, Karskains Florens pieminēja atkritumu dedzināšanu. Kaut arī tautas partija mm, piekrīt šim piedāvājumam, tad es domāju, tiešām ir vērts izskatīt šo ideju, pārbaudīt atkritumu dedzināšanu un, jo tas daudzām dalībvalstīm ļauj palikt pie ļoti neliela uh, reciklēšanas, jeb otrreizējas pārstrādes līmeņa. Paldies, un tagad saka Grotis kungs, vēlos dot vārdu komisijai, ja vien iespējams īsi, citā mums ir problēmas ar mūsu darba kārtības laika grafiku ievērošanu. Thanks, uh, Mr. Chair. Um, Paldies priekšsēdētāji. Es mēģināšu pakomentēt dažas lietas, ko šeit esmu dzirdējis. Pirmkārt, priekšlikuma galīgais mērķis, galais mērķis un aptvērums mērķis ir pirmkārt eh, nodrošināt to, ka atkritumu eh, daudzums nepalinās. Tātad pirms mēs runājam par otraizēju pārstrādi, dedzināšanu, ir jāuzskata par galveno mērķi samazināt plasmas maisiņu izmantojumu. Tāpēc šīs priekšlikums ir preventīvas dabas, tāpēc tas labo iepakošanas direktīvas ceturto pāntu, kur ir runa par prevenciju. Protams, cits mērķis ir arī palielināt vēl atlikušo plasmas maisiņu otraizēju pārstrādi, taču galvenais mērķis ir prevencija. Un centieni daudzās dalībvalstīs liecina par to, ka <clears throat> preventīvie pasākumi nes augļus. Un tālāk runājot par priekšlikumu aptvērumu, mēs te runājam par visām nelielam svaram paredzēto plasmasas eh, maisiņiem, 50 mm, mikronu un mazāk, Tātad ļoti plānie maisiņi, kurus referenti piedāvā neiekļaut šajā aptvērumā, taču referents aptvēr, eh, piedāvājums ir atšķirīgs no komisijas piedāvājuma. Viņam ierosina visas Eiropas Savienībā izvirzīt lielu mērķi. Tāpēc mēs mūsu pieejā attiecinām šo <clears throat> priekšlikumu uz eh, veselu ļoti lielu dažādību eh, ļoti plāniem plasmas maisiņiem, kas ir vieglāk par 50 mikroniem. Un vai te būtu runa par bioloģiski noardamo plasmas vai par oksabioloģiski noardamo plasmas, mēs vēlamies visu to apjomu samazināt. Un vai te būtu runa par plasmas atkritumiem vai par iepakošanu vai uh, Uh, par atsevišķu uh, šādu veidu atkritumu šķirošanu. Tas ir jāskata kādā citā tiesību aktā. Mēs tam varētu pievērsties tuvākā gada laikā, kad pievērsīsimies mm, paku, iepakošanas direktīvas pārskatīšanai un atkritumu direktīvas pārskatīšanai. Un tad eh, mēs redzēsim, kāda informācija esam saņēmuši atbildē uz zaļo grāmatu. Tātad par to tagad nav runa. Pievēršoties instrumentiem. Priekšlikums nesaka, ka ir jābūt aizliegumam. Tas tiek atlā atstāts dalībvārds ziņā, izvēlēties katrai valstī piemērotu instrumentu. Ir ekonomiskas dabas instrumenti, māksla par šiem aisiņiem vai tirgus ierobežojumi Tas ir viens no iespējamiem variantiem, taču, protams, Šāda pasākuma varētu būt arī saistīta ar informēšanas kampaņu, ar izglītošanas pasākumiem. Tas nav minēts mūsu priekšlikumā. Ietekmes novērtējumā ir dati par attieksmes maiņu, kad e, tūkstoši vieglas vara e, maisiņi tiek aizstāti ar ko citas nozīmē, ka uh, tiek izmantot, piemēram, vairāk kārtēji izmantojama maisiņa vai papīra maisiņa. Tas nozīmē, ja tiek ietaupīti, piemēram, 600 tūkstoši maisiņi, ja tie tiek, to izmantojums tiek samazināts, tad tiek izmantot 400 citi veidi maisiņi. Tā ietaupījums ir esam 600 maisiņi. Tad vēl arī runa par ietekmi uz eh, ražotājiem, atbild uz jūsu jautājumu, jā. Mēs šeit mēģinājām strādāt ar tiem datiem, kas bija mūsu rīcībā. Mums bija jāpaļaujas uz ražotāju sniegtiem datiem par maziem vidiem uzņēmumiem, par darba vietu skaitu. Bija jāizvērstē ar ietekmes viņiem, un secinājums visumā ir tāds, ka ietekme ir ierobežota, Tā tad te lielāk, eh, lielāks ieguvums ir videi. 114. pāns ir juridiskais pamats saskaņā ar sākotnējā priekšlikuma juridisko bāzi un pašreizējās iepakošanas direktīvas 18. pāns ir runa par iekšējo tirgu, ja vienoto tirgu. šī panta grozījumam ir arī jābalstās uz 114. pantu mūsu skatījumā. Tā tad te ir runa tīra par juridiskā pamata konsekvenci, tātad juridiskais pamats šeit un sākotnējās direktīvas juridiskais pamats. Es ceru, ka ar to esmu atbildējis uz vairumu no jūsu komentāriem. Ja kaut ko esmu aizmirst, tad esmu gatavs labprāt tam pievērsties. Paldies komisijai. Komisijai. Paldies komisijai, varat neuztraukties. Tagad vārds referentei, lai vēlreiz uh, apkopot savu viedokli par jautājumu, tam līdzīgi Margarita, lūdzu. English nav man. Labi, centīšos izmantot angļu valodu. Es domāju, ka ir visai pārliecinoši, kad jūs sakat, mēs attiecinām to uz visiem maisiņiem, un nu, mēs aicinām samazināt visu maisiņu lietošanu. Par to jau prieks, bet jūs priekšlikumā nav nedz mērķis, nedz līdzekļi, kā šo mērķi sasniegt, tikai labas rekomendācijas. Tādēļ gribētu dzirdēt no komisijas. Uh, kāda ir alternatīva, piemēram, kur ietīt gaļu un zivis vai iesaņot gaļu un zivis. Un es negribētu, lai šāda veida iepakojumais materiāls tiktu iekļauts šīs direktīvas darbības jomā. Tā kā ir skaidrs, kas ir iekļaut, bet eh, katrā ziņā manā priekšlikumā ir iekļauti noteikti maisiņi, no kuriem varētu arī iz, mm, izvairīties, bet es domāju, jāatrod risinājums, kā atrisināt šo praktisko problēmu par, piemēram, gaļas un zivju iepakošanu. Var jau viegli pateikt, tā kā komisija to saka, mēs gribam visu samazināt, gribam labāku pasauli. Bet Es gribu, lai tiktu parādīti konkrēti līdzekļi, praktiski līdzekļi, kā to izdarīt. Atbildot Radvilai un Kristai par aizliegumu, mēs neierosinām aizliegumu, mēs ierosinām vidējā patēriņa samazināšanu par 80%. Mums nevajag sodīt neko. Es domāju, ka tā nav sodīšana, ja mēs atrisināsim šo problēmu ar plasmas maiziņiem. Un pat Dānijā, man šķiet, mēs ciešam no tā. Jūrā nonāk arī plasmas maisiņi no Dānijas, lai arī varbūt mēs esam labākie no sliktajiem. Es domāju, ka mēs saņemtu labu atbalstu šim priekšlikumam, ja mēs piedāvātu praktiskus, praktiskus pasākums, kas reāli darbojās. Es esmu pārsteigta, kādēļ apstākļos, kad ir tik labs ziņojums, tas netiek izmantots. Katrā ziņā man šķiet, ka te labs darbs ir vienkārši izšķiests. Katrā ziņā mēs noteikti paņēmtu labās idejas no jūsu fantastiskā priekšlikuma. Vēl daži komentāri, jo man šķiet, ka mēs jau par tik daudz ko esam runājuši, un es ar nepacietību gaidu tālākās debatas. Tātad par bioloģisku maisiņiem, kas bioloģiski sadalās. Runājot par aizliegumu, tad katrā ziņā, ja mēs strādājam ar lietām, kas bioloģiski sadalās, tad mums ir jāparedz ļoti skaidri nosacījumi. Un tad neiet runa par šādu maisiņu savākšanu, bet iet runa par bioloģisko atkritumu savākšanu, un tad tur tos maisiņus varētu likt, bet tikai tad, ja ir simtprocentīgi pārliecība, ka šis materiāls bioloģiski sadalās. Jāsaka, es esmu tiešām ļoti priecīgs no Karla Hainsa, no komisijas saņēmu ļoti skaidru apliecinājumu tām, ka vispirms ir jāstrādā pie profilakses. Te neiet runa par Uh, fantastisku pārstrādes mehānismu izstrādi. Es saprotu, ka tas ir gandrīz neiespējami, jo pat ja ir ļoti laba atkrituma savākšanas sistēma, tad um, varbūt labāk ir runāt par plasmasas izstrādājumu pārstrādi, nevis plasmasas maisiņu pārstrādi. Tādēļ es domāju, daudz efektīvāk būtu šādu vieglās plasmas maisiņu nonākšanas vidē vispār novēršana. Par šo profilaktisko darbu es gribētu nolasīt to, kas ir manā trešajā grozījumā, jo tur es ļoti skaidri pasaku, patreizējie pārstrādes apjomi ir nepietiekami, lai gan plasmas iepirkumaisiņi ir pārstrādājumi. Turklāt nav sagaidāms, ka plasmas iepirkumaisiņu pārstrāde jebkad sasniegs nozīmīgu līmeni, jo to plānuma un iecīgā svara dēļ tiem nav augstas pārstrādes vērtības. Tāpat nav plasmas iepirkumaiziņu atsevišķu savākšanas sistēmas, to trans transportēšana ir dārga un mazgāšanai pirms pārstrādes ir nepieciešams liels daudzums ūdens. Tādēļ plastmasas iepirkuma maisiņu pārstrāde neatrisina to radītās problēmas. Tieši tādēļ prevencija ir galvenais uzdevums, un par to arī būtu jārunā mūsu ziņojumā. Atkārtot lietošanu jā, bet pārstrāde diez vai. Es tomēr ceru, ka mēs sadarbosimies un pabeigsim šo ziņojumu pēc iespējas ātrāk. Paldies! Vielen Dank, Margareta Augen. Paldies, Margareta Aukena. 27. janvārī ir termiņš grozījuma iesniegšanai pulksten 12. Un kā jau šorīt teicu, līdz brīvdienai jūs varēsiet strādāt ar rīku, atbalstu rīku, <clears throat> lai asistenti vai arī deputāti, kas paši vēlas to izmantot, varētu šos grozījumus iesniegt. Eh, tas ir izmēģinājums, kā jūs teicu. Be beigās balsojums laikam būs šī gada 6. martā. Un aprīļa otrā plenārsēd būs tā, kur būs galbalsojums par šo ziņojumu Paldies par uzmanību, paldies par debatēm. Un tagad, kolēģi, Silakāka eh, ziņojums par zivju emisijām. Lūdzu, kolēģi, dod jums vārdu. Thank you, uh, Mr. Chairman. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Šis ziņojums par jūras transporta oglekļa dioksīda emisijām. Virzās uz kā ceru labu noslēgumu. Ko mēs mēģinām panākt mūsu centienos? Vēlamies panākt labu rezultātu mūsu ziņojumā vēl šī sasaukuma laikā. Tas nozīmē to, ka ceram, ka pēc mūsu balsojuma 30. janvārī varēsim uzrunāt Grieķijas prezidentūru, un tad cerams varēsim pabeigt šo tematu šī sasaukuma laikā. <clears throat> Tas nenāks viegli, jo mūsu rīcībā ir ierobežots laiks, taču mēs varētu vismaz cerēt, ka varēsim panākt vienošanos arī tad, ja mums neizdosies ar to tālāk doties uz plenāru sēdi. Taču pirms tam mums ir jābalso un jārod <clears throat> kompromiss, apvienojot dažādas ieskats mūsu komitejā un parlamentā. Tad, kura jautājuma šeit, šajā ziņojumā, ir izšķiroši svarīgi? Pirmkārt, tas ir aptvērums. Mans priekšlikums ir aptvērumu paplašināt, lai iekļautu gan NOX lāpekļa oksīdus, lai zināt, lāpekļa oksīdi ir siltumnīca efekta gāze, Uh, klimata uh, ietekmes ziņā rezultāts var būt pozitīvs vai negatīvs, taču mums tas ir jāiekļauj šajā aptvērumā, vismaz tāds ir mans priekšlikums, kas izpaužas kompromisu grozījumos, un jau sākotnēji tas tāds bija. Es domāju, mums ir jāpaplašina aptvērums attiecībā uz uh, kūģu aptvērumu, tātad mums jāiekļauj arī mazāks tonāžas kūģi. Un, lai to panāktu, mums ir jāsamazina administratīvais sloks šiem mazāks tonāžas kuģiem. Tātad mēs, mums nav jāpieprasa, lai eh, šajā viņu sniedzamajā informācijā mm, netiktu sniegt eh, transportēšanas praksi Un arī nav jāpieprasa, ka tiek iekļauti jūtīgi dati. Galvenais, lai e, būtu sniegti pietiekoši dati energoefektivitātes vārdā. Vispārīgi jāsaka, mums jāraugās, ko mēs darām ar šo tiesību aktu. Būtībā mēs mēģinām mudināt starptautisko jūrniecības organizāciju, lai tā mm, izvirzītu prasības par mērījumiem siltumnīca efektu gāzēm no jūras transporta, lai tiktu iekļautas visas flotes mm, visā pasaulē. Tātad ir divi veidi. Šeit būtu <clears throat> globālā ETS vai arī globāls nodevs. Es pats iestātos par nodokli, jo to īstenot uh, ievākt ir vieglāk, taču par to vēl varam spriest nākotnē. Beigās mums ir arī jūras transportam jāpiemēro princips piesārņotājs maksā un nepietiek ar uh, energoefektivitātes palielināšanu to um, monitoringa ziņošanas un verifikācijas sistēma izvirs sev kā papildu mērķi. Taču galvenais manā skatījumā ir īstenot piesārņotājs maksā principu. Tātad eh, arī jūras transporta nozara maksā to, kas eh, tā jāmaksā par savu izraisīto piesārņojumu. Es domāju, ka pamatoties uz šīm vadlīnijām varēsim panākt labu rezultātu mūsu balsojumā. <clears throat> Daudzos kompromisu grozījumos mums ir izdevies panākt vienošanos. Ir citi jautājumi, kur tas nav bijis iespējams. Tātad visi nav apmierināti ar rezultātu, bet nu redzēsim, kāds būs balsojums. Ceru, ka pēc balsojuma mēs varēsim doties uz trialogiem un tad un varēsim noslēgt šo tematu vai vismaz vienošanos par šo tematu šīs sasaukuma laikā. Tāda ir mana cerība un vēlos no sirds pateikties visiem ānu referentiem un visiem citiem, kas ir snieguši savu ieguldījumu pie šī temata. Un mēs esam panākuši to, ka uh, gaidām pozitīvu balsojumu nākošu nedēļu. Paldies! Nākošais tautas partijas vārdā izsakās Kristofers Fjellners. Jā, jā, es laiku. Kristofers Fjellners. Eh, jūs esat nosēdies pie sociāldemokrātiem. Nu jā, es noslīdēju uz nepareizo pusi. Uh, uh, un nejūtos šeit tā komfortabli, bet temats gan man liek justies komfortabli. Es jūtos kā Dārts Veiders, pirms bija Anakins uh, Skywalkers. Uh, bet. Uh, Šajā kontekstā runājot par šo regulu, svarīgi atcerēties, ka jūras transports ir vislētākais un vidē draudzīgākais transporta veids, bet uh, tas daudz ko neizsaka, jo vispār ir transporta līdzekļi ir pavisam slikti. Bet ar to ir jāsāk, un svarīgi, lai mēs visu to zinām, ir šī perspektīva. Mums ne, nevajadzētu darīt neko, eh, kas būtu neproduktīvi. Un mūsu mērķim vajadzētu būt, lai šī regula palīdz rastu eh, labā risinājumu, ko mēs vēlamies, kā Skilakakis teica. Es domāju, ka mums ir laba iespēja Eh, šo mērķi sasniegt tādēļ, ka komisijas priekšlikums ir līdzsvarots un labs, un diskusijas starp referentiem par kompromisiem eh, šķiet arī tādi līdzsvarojoši. Eh, bet gribētu divas lietas teikt, ēn referents un pārējais lūkšu par to padomāt. Pirmais ir tonāžas slīksnis. Komisija piedāvā, ka kuģi virs 5000 tonām vajadzētu būt regulas aptvērumā, pārie e, būtu izslēdzami, lai nebūtu pārāk liels administratīvais stroks, sloks. Es domāju, taisnība e, attiecībā uz klimatu iegūmu jūs iegūtu no nu, tā, ka uh, visi uh, jūras transporta līdzekļi virs 5000 tonām attiektos 70% no flots un 95% emisiju tiks samazināt uh, daži. Uh, piedāvāja eh, piemērot direktīvu kuģiem virs 400 tonām, un tas 90, atteikt, tos tagad 95% kuģu un 99% emisiju. Taču, lai to darītu, no 57 līdz 91%, lai nokļūtu, tas ir milzu solis, lai tikai saņemtu 8% emisiju samazinājumu. Vai tiešām tas ir tā vērts? no investīciju viedokļa, vai tas ir saprātīgi. Otrakārt, man šķiet, ka atkal raugoties to, ko mēs tiešām gribam sasniegt, ir vērts vērst galvenu uzmanību uz jau savāktiem datiem un CO2. Jo mēs divu, ka divi galvenie piesaņotāji no jūras transporta ir pirmkārt CO2 un otrkārt um, uh, sēroksīds. Ehm, mēs ar Hasīkundzi par to runājam. Un tagad ir īstais laiks ķerties pie CO2. Ir vairāk ehm, mēģinājumu aptvērumu paplašināt. Skilakakis runāja par um, to arī. Un man interesē, vai tas atvieglos mūsu darbu un e, e pastiprinās iespēju panākt vienošanos ar padomu Tad tas ir tas, kas man tiešām liktos svarīgi, un par to mēs varētu varbūt kolēģi padomāt, un tad padomāt, vai tiešām 400 gigatons vai, nē, tonas, ne jau gigatons, tas kaut kas visam cits. Brutotonāžu. Tad, tad E, tas būtu ļoti rūpīgi jāpārdomā, lai mēs iegūtu ilgtermiņā. Paldies! Nākamais atkal uzstāsies Kritons Arsenis, atkal kreisajā pusē. E. Liels paldies! Vēlos uzteikt referentu par e, viņa centieniem rast kompromisu un arī par centieniem pātrināt darba grafiku, lai <clears throat> pirmā vienošanās uh, Eh, pirmajā lasīmā jau tiktu panākt un šis temats tik noslēgts šī sasaukuma laikā. Tātad mēs sociāldemokrātu grupā esam sprieduši par šo kompromisu procesu, tad grib pievērsties konkrētiem grozījumiem, kuru mēs atbal, kurus mēs atbalstīsim balsošanas sarakstā, arī viņpus kompromisiem. Tātad mēs atbalstām aptvērumu paplašināšanu, iekļaujot arī oglekļa, eh, iekļaut slābekļa oksīdus. <clears throat> Un vēlamies arī paplašināt aptvērumu, iekļaujot eh, kuģus, kuru neto, eh, kuru bruto tonāža ir 400 tonnas, tātad mazāk par 500 tonām Eiropas Tautas partija uh, bieži ir uh, runājusi te par um, ehm, šķidrajām oglēm, un es domāju, mums arī šai ziņā ir svarīgi par to padomāt. Mēs iesniedzām grozījumu, kas paredz pamazām atteikties tā piecu gadu laikā no uh, mazāk uh, sarežģītajiem CO2 izmešu uzraudzības uh, pasākumiem. Tad eh, šai telpā slavenais temats eh, biodegviela. Mēs ierosinājām, lai pielikumā 1A tiktu iekļautas, iekļaut arī parastā tradicionālā degviela. Mēs nevaram Uh, spēlēt ar konkrētiem ietaupījumiem, tad, ja mums nav konkrētu datu. Debates starptautiskajā jūrniecības organizācijā, tāpat kā šeit, par galveno tematu izvirzīja efektivitāti. Efektivitā, uh, dati ļaus mums uh, novērot šo kuģu energoefektivitāti, tas mums ir ļoti svarīgs jautājums. Kāpēc tas ir tik svarīgi? Tāpēc, ka mm, mērot energoefektivitāti tiek izveidots standarts sekundāriem tirgiem, tad, ja cilvēki pārdot savus kuģus un pircēji zinā, zina, ko viņi pērk, tad viņi, protams, priekšroku dod energoefektīvākiem kuģiem. Un tā tad kuģi īpašniekiem eh, tas būs kā stimuls ieguldīt eh, efektivitāti. Un par to arī galvenokārt notiek sarunas arī starptautiskajā jūrniecības organizācijas lietas. Paldies Kritonam Orsenim. Un es ļoti sirsnīgi šeit sveicu bijušo kolēģi Korbejas kundzi. Dorat Korbej. Sirsnīgi sveicam tevi šeit komitejā. Un nākamais runātājs. Nākamā runātājs Satu Hasī. Paldies, priekšstādātā. Es esmu transporta komitejas referente. Un varu uh, uzteikt šo sadarbības gaisu, atrodot kompromisu starp politiskiem grupām. Referenta priekšlikumos ir daudz elementu, kurus var atbalstīt, un zaļie var atbalstīt, piemēram, slāpekļa oksīdu iekļaušana siltumnīca efekta gāzes skaitā eh, un tonāžu samazinājis uz 400 tonām, taču es nevaru atbalstīt visu, piemēram, pārvadājumu darba eh, dzēšanu, lai veicinātu energoefektivitāti transporta jomā. Un jāsniedz taču informāciju kūtniecības nozares klientiem, lai viņi varētu labāk izvēlēties energoefektīvāks operators. Vēlu sāc pārgādināt kolēģiem, ko vēlamies panākt ar šo tiesību aktu. Un, diemžēl, mēs esam at, mm, attālinājušies no tā, ko parlaments sākotnēji bija paredzējis. Parlaments pieprasīja kad uz galda bija 2008. gada enerģijas pakotne. Mēs pieprasām, lai arī starptautiskā jūras transportu, mm, lai arī par to būtu klimata pasākumi. Tad bija ETS direktīva un <clears throat> sloga sadalījuma lēmums 2011. gadā nebija vēl nekāda starptautisku mērījumu standārtu starptautiskai jūrniecības organizācijai, un līdz ar to mēs paredzējām, ka Eiropas Savienībai būtu jāpieprasa pasai savi mērīšanas pasākumi vai nu iekļaujot starptautiskos preču pārvadājumus eh, vai arī eh, skatot tikai jūras transportu nozari. Komisijas priekšlikums patiesībā neatbilst tam, par ko mēs vienojamies pirms nedaudz vairāk kā pieciem gadiem. Es esmu mm, vīlusies par to, ka kā tagad izskatās mm, parlaments vēl vairāk grib vājināt komisijas priekšlikumu. Katrā ziņā jāpaturprātā tas, ka siltumnīcas efekta gāzu izmeši no starptautiskās, starptautiskā jūras transporta ir apmēram tikpat uh, lielā apjomā kā aviācijas izraisītās emisijas. Un abi lielumi ļoti ātri pieaug. Tas nozīmē to, ka ja mēs neizvērsīsim pasākums, lai samazinātu emisiju pieaugumu šajās nozarēs, tad Šīs nozares samazinās iespējamo manevru telpu citām nozarēm. Es domāju, ja industrijas lobija būtu konsekventi, tad, piemēram, elektroenerģijas un e, nozars un no tām nozarēm, kas e, pieprasa daudz enerģiju, lielu enerģijas patēriņu, iestātos par striktu mm, standārtu <clears throat> jūrniecības nozarei. Tāpēc lūdzu stiprināsim komisijas priekšlikumu parlamentā, nevis vaināsim to. Labi, tagad runās Mārtiņš Kelanans no labās pārna. Pareizi, Mārtiņ, lūdzu, dod jums vārdu. Thank you, Christopher. Paldies, Kristofers. Jā, man tiešām ir prieks redzēt, ka jūs no tumsas spēkiem esat atgriezies pie gaišajiem. Uh, Mana mm, grupa pretstatā zaļajiem atbalsta šo regulas priekšlikumu, jo mēs uzskatām, ka šāda pragmatiska pieeja ir saprātīga un arī taisnīga un godīga attiecībā uz uh, pasažieru prāmjiem. Un es augstu vērtē. Es saprotu to, ka zaļajiem nerūp un tā nasta, kas tiek uzlikta attiecīgai nozarei, bet es domāju, ka tas būtu nevietā, būtu pārmērīgi ambicioziem attiecībā uz šo regulu, jo šis ir tikai pirmais solis, un kā jau nosaukumā ir teikts, mums vajadzētu mērīt, ziņot un pārbaudīt. Tas pats attiecās arī uz regulas tekstu pēc būtības. Mums vajadzētu mērīt CO2 emisijas. Protams, tur var iekļaut arī citas siltumīs siltumnīcas efekta izraisošās gāzes, bet tikai pēc tam, kad ir uh, veikta um, ietekmes uh, novērtēšana, kā tas ietekmēs izmaksas un kāda būs ieguvumi no tā. Tādēļ es neatbalstu to, ka tiktu iekļautas um, slāpekļa oksīda uh, emisijas. Mēs saprotam, ka ir četras metodas, kā mērīt emisijas no kuģiem ņemot vērā labo gribu, tad es domāju, būtu muļķīgi ierobežot šīs metodas tikai izmantojot divas visdārgākās. Komisija iesaka četrus veidus, kā mērīt emisijas, tajāpat laikā neradot uh, pārmērīgu lielu slogu kuģu īpašniekiem un nozarei, kas noved arī pie pietiekami labiem emisiju rezultā, mērīšanas rezultātiem. Komisija atbalsta to, ka tās emisijas, kas ir vēl lielākas nekā 5000 um, tonu nesības, kraunesības kuģiem, uh, tad tieši šie kuģi ir tie, kas visvairāk emitē. Ja uh, šo aptvērumu palielina uh, līdz kraunesībai 400 tūkstoši, tad tas noteikti radīs lieku demokrāt, birokrātisko slogu tajā pat laikā, neko mm, būtiski nepanākot, jo šie kuģi zem noteiktā sliekšņa dod tikai 10% no visām emisijām. Un tad, protams, vēl trakāk būtu, ja šiem mazajiem kuģiem būtu jāizvēlas starp divām visdārgākajām emisiju mērīšanas metodēm. Paldies! Thank you very much, Mārtiņ Kenenen. Paldies, Mārtiņ Kelanen. Un tagad došu vārdu Eiropas komisijai lūdzu. Paldies, priekšsēd, godātie deputāti. Labu vakar un arī no mūsu puses liels paldies referentam un ārreferentiem par pūliņiem lai sasniegtu eh, jēdzīgas kompromisus un konstruktīvu rezultātu īsajā laikā, kas mums atlicis. Es domāju, ka mēs piekrītam par jautājumiem, kas vēl ir atvērti, bet varbūt mēs tos prioritārā secībā nedaudz savādāk sarindotu, kas attiec uz aptvērumu un caurskatāmību. jādomā par uh, eh, MRV priekšlikumu pamatmērķi, proti caur eh, skatāmības uzlabošanu, lai būtu uh, panākt cilvēku izmaiņas, uh, uh, kas palīdzētu samazināt savukārt CO2 emisijas. Ja mēs zinām informāciju, kā kraus informāciju šajā MRV neiekļaujam, uh, un tas nebūs plaši pieejams, tad eh, šādas izmaiņas cilvēku rīcībā nebūs, un eh, politika neizturēs tā sakot realitātes testu. Eh, mēs gribam, protams, arī starptautiskā līmenī kaut ko panākt, un, protams, saprātīgs MRV ir pamats politikas rīcībai, bet ar MRV mums jāvar sasniegt tos rezultātus, kas jau ir identificēti ietekmes izvērtējumā. Mums um, ir arī um, tātad jādomā par politikas pamatmērķi uh, un tāpat laikā arī domājot par implementācijas veidiem. Runājot par aptvērumu. Mēs jau to esam pamatojuši, kādēļ mēs nesam slāpekļu oksīdu iekļāvuši savā ierosinājumā, jo e, šī, e, šīs tehniskās iekārtas nav plaši pieejamas. Zinām, rezultāti ir sasniegti, bet izmaksu aplēses par nepieciešamām investīcijām ir vairāk nekā 100 tūkstoši eiro uz katru jūras transporta līdzekli. Tas šķiet e, nedaudz nesamērīgi, ņemot vērā, e, cik maz e, e, slāpekļu okslīdu e, izmeš rada jūras transporta līdzekļi. E, kas attiec uz zemāks liekšņu noteikšanu, godājumie deputāti jau izteicās par CO2 emisiju Eh, palielināšanos salīdzinot ar flotas pieaugumu. To es neatkārtošu, ko teica deputāti, taču, ja mēs slieksni pazemināsim, tad arī mazie vidējie uzņēmumi būs pastiprināts kārti, kas tiem radīs slogu uh, izmaksu ziņā. Svarīgi atcerēties, kā ambīcijām jāiet roku rokā ar pragmātismu Un ļoti īsumā par ēnreferentu komentāriem. Viens attiecās uz monitoringu metodēm. Mēs piedāvājam četras šādas metodas, kas mums šķiet samērīgi un administratīvas salīdzinoši vienkārši īstenojam, jo šīs metodas jau visā visumā ir mūsu rīcībā, un mēs nogādātu, mēs gādātu, um, kā operatoriem būtu jā, jāuzņems rūp par implementāciju un par implementācijas kalendāru. Kaut gan 2018. gads varētu kādam likties patāls, tomēr ir daudz juridisko normu, implementējušo juridisko normu un tehnisko apstākļu, kas jā, jāņem vērā, jāimplementē, un tas vēl ir jāpadomā ar dalību valstīm lai pieņemtu vispareizāko lēmumu. Un tas arī būtu galvenais, ko es gribēju teikt priekšsēdē. Paldies! Un e, pēdējiem ļausim izteiksies referentam. Thank you. Uh, from... Paldies! Es domāju, ka no tā, ko dzirdējāt un redzējāt, jūs redzat, ka viedokļi ļoti atšķiras par šo regulu, bet es ceru, ka mums izdosies panākt labu kompromisu. Kas attiecās uz energoefektivitāti, gribētu teikt, ka pastāv ļoti lieli stimuli šai jūrniecības nozarei, jo viņi eh, sadz lielu daļu izmaksu, kas saistītas ar eh, dagvielu. Uh, Protams, varētu runāt par to, ka būtu nepieciešams plašāks zināšanas par eh, maršrutiem, attālumiem un eh, kravu, ko tas pārvedā, bet eh, šie dati nevienmēr saistīti ar energoefektivitāti. Jūrniecībā energoefektivitāte ir ļoti sarežģīts jautājums, jo te ir daudz ietekmējošie faktori, piemēram, straume, dzinējas krūves, to apkope kravu veids, kas tiek pārvadāts, laika apstākļi, kādi ir konkrētā pārvadājuma laikā. Līdz ar to nav uh, viena maģiska risinājuma, kāda dati skaidri pateiks, um, kas raksturo energoefektivitāti. Kad vaicāsiet nozars pārstāvjiem, tad viņi neuzskata, ka šādi rādītāji varētu būt regulas pamats. Es domāju, tas ir vienkārši kuģi emitē. Ja sēra sastāvs uh, eh, krīts, tad uh, attiecīgi notiek eh, mazāk ietekme uz uh, vidi. Tātad ir jāpiemēro piesārņotājs maksā princips arī kuģiem, un mēs nevaram teikt, ka mazāki kuģi piesārņo kopumā mazāk un ka viņi par to nemaksās. Uh, Visiem ir jāmaksā, ja notiek vidas piesārņošana. Tādēļ es uzskatu, ka mums ir jāiekļauj darbības aptvērumā arī mazāki kuģi. Jo zinām, ka lielie kuģi ir energoefektīvāki, kā arī ir um, optimālāk izmanto resursus pārvadājot kravas. Tādēļ mēs negribētu piespiest um, industriju pāriet uz pārvadājumiem ar mazākiem kuģiem, kas noteikti nebūtu efektīgi. Mums vajadzētu piemērot vieglāk šo MRV. Ja mēs darīsim to tagad, tad uh, mēs attiecīgi varēsim likt starptautiskajai jūrniecības organizācijai nonākt pie risinājuma un cerīgi, lai mēs parlamentā rādītu paraugtam piemēru. Un tas nozīmētu gada atšķirību. Tas bija tas, ko es centos pateikt šajā ierobežotajā laika posmā. Paldies! Paldies! Līdz ar šo esam izskatījuši darba kārtības punktu. 23. janvārī būs balsojums vidas komitejā par šo ziņojumu un 20, 2014. gads eh, aprīls ir eh, pēdējā iespēja pieņemt to plenāru sēdē 30. janvārs grozījumiem termiņš. Un pēdējais darbkārtības punkts ir 23. Satu Hasi ir uzdevusi mutisku jautājumu Runa ir par 7. pantu īstenošanas kavējumiem sakarā degvielas kvalitātes direktīvu. Satu Hasī mutiskais jautājums. Lūdzu, eh, vārds Satu Hasī kundzei. Commission... Paldies. Šodien komisija ir publicējusi priekšlikumu eh, klimata pakotnēji Degvielas kvalitātes direktīva ir vienīgā, vienīgais elements uh, no 2020. gada klimata pakotnes likumdošanas, kas nav pieņemta. Šis priekšlikums ir bijis galdā jau daudzus gadus. Uh, Tika pabeigt arī ietek, pabeigt ietekmes uh, novērtējums, bet rezultāti nav publiskoti. Tālāk īstenošanas pasākumiem ir jābūt sagatavotiem uz 2011. gada janvārim. Tā tad ir trīs gadu nokavēšanās jau vērojama. Divi jautājumi, kas saistīti ar to, kas tad ir nolēmts 2020. gada pakotnē. Tas ir, vai komisija ziņos par secinājumiem ietekmes novērtējumā, un vai par to tiks ziņots mums, ir tīpaši, kādas varētu būt izmaksas šai nozarei, un vai komisija var apstiprināt, ka ietekmes novērtējumā neuzrādījās būtisks papildus izmaksas nozarei, nec arī būtiski papildus administratīvā nasta vai sloks. Tālāk, kad komisija grasās publiskot pārstrādāto īstenošanas priekšlikumu? Un trešais jautājums, kas ir saistīts ar komisijas publikāciju šodien. Uh, komisija šodien savā publikācijā teica, ka pēc 2020. gada nebūs degvielas kvalitātes mērķi, kas šo likumdošanu padara par atklātu mērķi. bet šis jautājums, domāju, interesē mūs visus. Mēs gribētu zināt, kāpēc komisija uzskata, ka nav vietā noteikt jaunus degvielas kvalitātes mērķus laika posmā pēc 2020. gada, jo transporta degvielas emisijas joprojām pieaug, un mēs tajā pat laikā vērojam, ka emisijas citās nozarēs samazinās. Līdz ar to pastāv risks, ka transports kļūs par lielāko CO2 emitentu pēc 2020. gada. Es domāju, mēs visi zinām, ka Kanādas. Un Eiropas Savienības tirzniecības sarunas noris un uh, Kanādas puse izdara zināmu spiedienu, jo tā ir degvielas ražotāja, bet te iet runa arī par uh, dīzeli, kas tiek iegūts no slānekļa gāzes, ko iegūst ASV. Un šai degvielai ir vēl uh, lielākas emisijas uh, nekā uh, Kanādā ražotajai dīzeļdegvielai. Tad, kad tā saucamie nekonvencionālie uh, energo avoti kļūst par arvien lielāku un ienesīgāku biznesu. Tad es domāju, ka ir vēl svarīgāk noteikt uh, šos degvielas kvalitātes kritērijas uh, transporta nozarei. Paldies! Tālāk nākamā runātāja. Linda Makevene. E, Pārsteidžos, ka Dārta Kola ir šeit. Tas ir, e, tā ir tāda e, laba sakartība. Es nedomāju, ka viņa zināja, ka mēs runāsim par degvielas kvalitātes direktīvu, taču <clears throat> viņa bija sniegusi lielu e, ieguldījumu <clears throat> degvielas kvalitātes direktīvā, un viņa noteikti ir šokēta uzzināt, ka nekāds progress netika panākts. Un šī diena ir Eh, diezgan skumja diena, jo nekas daudz netika panāks. 2013. gada paziņojumi bija tādi visnotaļ blāvi. Es nezinu, <clears throat> vai mēs nevarētu izgudrot jaunu dalību valsti, lai tā izpildītu savus mērķus šai jomā, jo pārējās nekos nav izdarījušas. Un tad mēs redzam, ka arī emisija tiesība akti tiek uh, izšķīdināti Es nevainoju deputāts, ka šeit ir klāt, arī viņi noteikti ir vīlušies. Taču man rodas jautājums, cik lielā mērā tas ir saistīts ar klimatu politiku vai ar lielo politiku, mm, tirzniecības nolīgumu ar Kanādu, ar ASV viss tās sarunas, un tad vēl ir klonēšanas jautājums. Taču arī šajā gadījumā mēs redzam, ka ES politika tiek uh, izšķīdināta uh, visos tajos tematos saistībā ar pārtiku Jādomā, ka šodien varētu svinēt eh, fosilās degvielas industriju. Un eh, Viņi zina, ka šī parlamenta, šī sasaukuma darbība tuvojas beigām, ka vairs nav daudz laika atlīdz šai Eiropas komisijai, un es nevainoju komisāru Hedegārdu par to, kas noticis arī viņai, veltīja daudz centienus, taču Katreiz viņas darbību bloķēja viņas kolēģi enerģētikas un rūpniecības komisārs un atbalsts no Barozo kungs arī nebija liels. Un te nu mēs esam Eiropas Savienība runā par savu līderu pozīciju. <clears throat> un Parīzes samits neko nedēļ, un ko mēs darīsim pēc 18 mēnešiem. Tātad šīs ziņas ir tiešām pamats vilšanās sajūtai. Izskan visādi jautājumi plenārsādē, un tagad Arī pēc vairākiem gadiem mēs e, mūsu automobiļos un uz asfaltu redzēsim netīrus eļas plankumus. Un tad rodas jautājums, kurš vispār šo tiesību aktu īstenos. Es domāju, mums jāredz, ko mēs varam darīt. <laughs> Lēmums pieņems nākošais sasaukums, negremdēsimies ilūzijās. Tiešām žēl, ka jūs bijusī kolēģi esat šeit klāt. <clears throat> kad mēs apsveram to pašu jautājumu, pie kura jūs vēl strādājat, un nekāds progress nav panāks. Taču prieks, ka jūs esat mūsu viesis šodien. Yes, thank you, Chairman. Nākošais runātājs. Jā, paldies priekšsēdētāji. Mēs vispirms varētu uzklausīt komisiju, saka Gerbrandī kungs. Varbūt mēs varētu saņemt atbildi no komisijas puses, un tad es uzdošu savu jautājumu. Jo es ceru, ka komisija sniegs kādu apmierinošu atbildi. Paldies. Of course. Protams, saka Grotskungs. Damit sind wir am Ende der Rednerliste. Līdz ar to runātājs raksts ir izsmelts. Un tagad dosim vārdu komisijas pārstāvjiem. Lai atbildētu jautājumus, lūdzu. Thank you, uh, Mr. Chairman. Thank you, Madam. Paldies, priekšstādātāji. Paldies, Hasī kundze, par jūsu trim jautājumiem. Es ceru, ka kaut ko var pastāstīt par trešo jautājumu, kaut arī galīgu atbildi nevar sniegt, taču vismaz var sniegt uh, tādu kā atbildes vieglāku variantu. Un atbild uz jautājumu, kas tika iesniegts arī pirms nedēļas. Es domāju, ka Jums ir taisnība, šis process ir bijis ļoti ilgstošs. Man šķiet, ka vēl kopš 2009. gada vidus tas turpinās. Un mēs būtu gandarīti, ja tas process noslēgtos pēc iespējas ātrāk. Mēs arī atceramies, ka aprīlī pagājušajā gadā notiks svarīgi iesaistīto pušu sanāksme, arī parlaments tur tika ielūgts, un tad mēs arī ieguvām informāciju par eh, Degvielas kvalitātes direktīvu un par eh, kvalitātes standartiem, kas tur panāk. Un tad ir jautājums, kā mēs varam izmērīt eh, fosilā kurināmā siltumnīca efekta gāzu emisijas. Var runāt par vidējo rādītāju dalību valstī. Dažas dalībās mums ir piedāvājušas mūsu pašu priekšlikums, vai te būtu runa par likvi, sašķirināto gāzi, ko jūs pieminējāt, vai par bitumenu degvielu vai tam līdzīgiem. Jautājums, vai tehnoloģiski tas ir iespējams, kā var izmērīt konkrētās siltumnīca efekta gāzes izmešus no konkrētajām iegūs vietām. Izmaksas, kas ar to saistīts, nāk no diviem avotiem. Pirmkārt, izmaksas saistībā ar 6% mērķu sasniegšanu. Kā mēs panākam, ka o, plaši ogli izmantojošās industrijas panāk šo mērķi? Skaidrs, ka <clears throat> augst, ka augsta īpatsvara uh, ķēla um, nafta nonāks citās valstīs un uz Eiropas Savienību būtu zemāk īpatsvaru. Tad tas nozīmē, ka biodegviela parādīsies tirgu plašāk. Un tad arī gaistošās gāzes uh, ieguves periodā samazināsies. Un tad arī izmaksas būs daudz mazākas nekā tās, ko pat laban izmanto arī industrijā un otrkārt eh, jāsamazina administratīvais loks eh, uz eh, rūpniecības nozarē un dalībvalstīm, tas jāapstiprina. Arī šai nozarei esam pievērsušies. Atceros, bija sanāk šeit parlamentā, kad rūpniecības nozars teica, ka administratīvās izmaksas patiesībā ir minimāls. Un arī uh, vides un transporta jomā izmaksas administratīvi ir zemes Mēs uzskatām, ka šīs izmaksas eh, nav lielas, tā, apgalvo, tā apgalvo rūpniecības nozara pārstāvi, un arī <clears throat> atbilstības izmaksas ir zemākas nekā stāsts nozars pārstāvi. Tātad tas viss atainojas ietekmes novērtējumā, un ietekmes novērtējums ir noslēgts. Un kā jau citos gadījumos, komisija publicē ietekmes novērtējumu, tad, kad attiecīgais priekšlikums ir izstrādāts. Mēs vēl gluži pie tā, pie priekšlikuma izstrādāšanas neesam nonākuši. Un mans komisārs, tāpat kā daudzi mani kolēģi, ir iesaistījušies 2013. gada pakot pēdējo mēnešos. Var nepastikt 2013. gada komunikācijas paziņojuma rezultātu, taču es domāju, 50, 40% samazinājums uh, 2030. Uh, gadam emisiju ziņā ir ļoti vērtīgs. Daudz cilvēku ir iesaistījušies šeit darbā pēdējo mēnešu laikā, tāpēc degvielas kvalitātes direktīva nav bijusi tik redzama, kā tā būtu to pelnījis pēdējo gados. Es domāju, tāpēc mums ļoti ātri tam atkal jāpievēršas. Mums vēl nav detalizēta darba grafika, ko es jums varētu pastāstīt, taču esmu pārliecināts par to, ka mans komisārs gribēs pabeigt šo priekšlikumu, kamēr viņi vēl strādā komisijā. Un es domāju, arī mēs visi to vēlamies. Taču nesmu pārliecināts par to, ka izdosies pabeigt šo tēmātu vēl šīs sasaukuma laikā, diemžēl. Tātad mēs darīsim to pēc iespējas ātrāk, cik vien iespējams. Šajā komisijā priekšlikums tiks piedāvāts, taču, diemžēl, nedomāju, ka mēs varēsim pabeigt Eh, darbu pie tā pirms eh, aprīļa. Paldies priekšsēdētāji. Herbrandī. Man šķiet, ka situācija ir vēl skumjāka nekā es biju domājis, jo visi argumenti eh, pret šo degvielas kvalitātes direktīvu jau patiesībā nav vērā ņemami. Un, uh, Mūsu analīze liecina par to, ka nav taisnība, ka tikai e, dārga degviela ar e, zemu CO2 emisijas īpatsvaru nonāk Eiropas Savienībā, ka tas viss varētu radīt pārmērīgu administratīvo slogu. Patiesībā vienīgais reālais arguments ir tas, ka Eiropas komisija vēl nav gatava tam. Tā nebūs gatava ātrāk par aprīli. Man žēl, bet pēc aprīļa komisija mentāli jau būs prom no Briseles, tieši tāpat kā mēs. Jo tad tuvosies komisijas um, pilnvaru termiņu beigas un um, man ir bail, ka arī jau patreiz atmosfēra komisijā uh, priekšsēdētāja Barozu vadībā ir tāda, ka vispār nekāds priekšlik, nekāda priekšlikuma no komisijas vairs nenāks. Un degviel, tā ir vienīgā degvielas kvalitātes direktīva Eiropā. Um, šīs Darvas smiltis ir viens no piesārņojošākajām um, degvielas uh, ieguves uh, avotiem pasaulē, un Bez Kanādas tas notiek arī Kazahijā, Krievijā, arī Nigērijā tiek iegūta degviela no darbas smeltīm. Un Nigērijā tādējādi šīs iegūtas rezultātā tiek apdraudēti tropiskie meži. Ja mēs nebūsim pietiekami ambiciozi Eiropas Savienībā, tad mēs raidām signālu pārējai pasaulē, jā, lūdzu, turpiniet izstrādāt darbas smiltis, mēs sakam jā ne tikai Kanādai, bet arī Nigērijai, Kazahijai, Krievijai un citiem. Mm, šie tas ir pilnīgi nepareizs signāls. Nu, ir konkrēts jautājums, jo, protams, mēs varam stundām strīdēties par to, kam taisnība, kam nē, bet man šķiet, ka jūs man piekritīsiet, tāpat kā pārējie šeit klātesošie, ka komisija, komisārs nav gatavi dabūt šo priekšlikumu caurī komisāru kolēģijai. Un mēs redzam, ka komisāram Patočnikam līdzīgi sokas ar uh, slānekļa gāzi un citiem jautājumiem, pat arī ar plasmas maisiņiem, par ko runāju iepriekš. Man ir viens konkrēts jautājums. 50 starptautiski atzītu zinātnieku vēs, uh, zina, grupa uzrakstīja vēstuli komisijai, izklāstot veselu rindu argumentus, uh, par to, kādēļ šā, šī darbsvieta direktīvas par um, darbs smilšu izstrādu būtu jāturpina. Vai komisija varētu atbildēt šiem zinātniskiem publiskā vēstulē, jo man šķiet, ka sabiedrība ir pelnījusi atklātas debatas par šo jautājumu, ņemot vērā to, cik lielu ietekmi darbas smilšu ieguva un izstrāde atstāja uz vidi un bioloģisko daudzveidību. Balsēkauts. Paldies, priekšsēm, man tikai divi jautājumi vēl. Pirmkārt, vai jūs varētu man paskaidrot, kā ar šo pretrunu? Komisija no vienas puses attiecībā uz vispārējo paketu atkāpjas no atjaunīgo mēģi noteikšanas un liek lielāku uzsvaru uz uh, siltumnīcas gāžu uh, samazināšanas mēķiem, kādēļ komisija nevadās no šīs pašas loģikas transporta uh, jomā. Uh, jo tad degvielas kvalitātes direktīva kļūtu svarīgāk. Kādēļ komisija to nedara? Otrs jautājums. Ir bāžas, ka tagad, tā kā tagad 2030. gada e, paketni, kur degvielas e, kvalitātes direktīva ir izsvītrot, vairs nekas netiks darīts pie šīs degvielas kvalitātes direktīvas, vai jūs varētu mums apsolīt ļoti konkrēti, ka komisija turpinās šo darbu. Un šīs komisijas laikā vēl šogad tātad nāks klājā ar priekšlikumu degvielas kvalitātes direktīvai vismaz līdz 2020. gadam, un tad pēc tam mums būs šī cīņa vēl jāizcīņa. Paldies! Un vēlreiz komisijas pārstāvjiem došu vārdu Lūdzu Owen kungam. Thank you, Mr. Chairman. Paldies priekšsādātājiem. Tātad par šo zinātnieku vēstuli. Un man šķiet, ka bija arī pēc tam tikšanās starp uh, komisijas uh, vadošo um, amatpersonu ar zinātniekiem, un es domāju, ka nav uh, problēmas arī publiskot šo vēstuli Un mēs noteikti paskatīsimies, kā panākt, lai tā nonāktu arī Eiropas parlamentā. Otrs jautājums ir nedaudz. Patiesībā divi eh, nākamie jautājumi ir nedaudz sarežģītāks, tiem tik vienkārši nav iespējams atbildēt. Pirmkārt, es uzskatu, ka Noteikti mums arī turpmāk būs jāuzskaita degvielas emisijas. Ja mēs esam noteikuši šo 40% samazinājumu mērķi visā ekonomikā, tad, eh, protams, eh, daļa no šī mērķa eh, būs iespējams sasniegt uzskaitot emisijas, un daļa no šī mērķa mēs varēsim uh, sasniegšanu varēsim mērīt eh, savādāk. Bet, lai sasniegtu šo 40% mērķi, ir nepieciešams iegūt informāciju par to, kāda veida degviela tiek izmanto transporta nozarē, un te iet runa par 20-25% siltumnīca efektu radošo gāzu emisijām. Līdz ar to būtu loģiski arī atskaitīties eh, par biodegvielu emisijām un eh, tradicionālās degvielas emisijām. Ja runājam par pirmās paudzes biotakvīlu, tad uh, arī šāds emisijas tiktu uzskaitīts, un mums ir nepieciešama atbilstoši metodikas, kur varam paļauties, eh, lai um, aprēķinātu un uzskaitītu eh, parastās degvielas, konvencionālās degvielas emisijas. Es domāju, ka pēc 2020. gada degvielas kvalitātes jautājums nenomirst pats par sevi, vienkārši jautājums par to, kā mēs tālāk to risinām. Bez tam nebūtu strikt pareizi teikt, ka nav mērķi transporta nozarē vairs pēc 2020. gada. Baltā grāmata pārēdz 2030. gada mērķis un 2050. gada mērķis. Varbūt to nav vēl uh, akceptējušas visas institūcijas, bet katrā ziņā komisijā mēs runājam par transporta nozars mērķi 2030. un 2050. gadiem. Tālāk, kas attiecās uz degvielas eh, kvalitātes direktīvas 7a pānta īstenošanas pasākumiem. Jā, mēs esam nokavējušies. Cīniķi teiktu, ka tas līdz 2020. gadam tik un tā nav vajadzīgs, jo tas ir punkts no brīdis, no kur tas viss tiek mērīts. Nu, patiesībā visu mēs neesam pazaudējuši. Katrā ziņā mēs nāksim klajā ar šo priekšlikumu. Un es esmu pārliecināts, ka arī mans komisārs to darīs. Jūs varat teikt, ka mēs atrodamies pilnvaru termiņu beigās, bet es domāju, ka joprojām pastāv interese lietas izdarīt, un es tikšos ar ģenerālu sekretāru piekdienas pēcpusdienā, tā kā mēs strādāsim pie tā, lai pabeigtu. <coughs> Paldies! Raugos kolēģu sejās. Nu tad laikam Ar to varētu šo punktu skatīt arī par izskatītu. Paldies visiem kolēģiem, kas debatēs piedalījās. Līdz ar to viss darbkārtība ir izskatīta. Turpināsim rīt desmitos ar debatu, un no deviņiem līdz desmitiem šeit būs koordinators sēde. Jauka vakar visiem! tiekamies rīt.